fine. I have, I have mine. Don't worry. Meine Damen und Herren, darf Sie. Dāmas un kungi, sirsnīgi aicinu jūs uh, tagad uh, turpināt darbu, kas ir noteikti mums tagad. Priekšsēdē man ir jautājums par uh, balsojumu attiecībā uz Albānijas grozījumu. Ja Albānija un Kosova izlēma apvienoties, tad vai šis ziņojums attieksies arī uz Kosovu? Fleckensteina kungs atbildēs, ja viņš tur eh, vairāk informēs par premjeru izteikumiem un tā. Nu jā, paldies, eh, protams, ka nē. Vakar mēs eh, garu un plašu par to spriedām. Nu, un kas man būtu sakāms, nu, tātad šī te intervija mm, tika sniegta avīzēs, jā, pēc tam, kad tika sastāstīts mūsu ziņojums, bet mēs par to Tātad diskutējām vakardien, un es domāju, ka nav nekādu šaubu par Eiropas parlamentu kopējo nostāju. Eh, vai vēlaties kādu mutisko grozījumu līdz ar to pietājas vai kā? Nu, tad tas būtu jāpaskaidro. Tas nebūtu nemaz tik sarežģīti, varbūt kā, kādus pāris teikumus mēs varam šai sakarā apsvērt. Ja? Tātad mēs konstatējam, ka šis viņams attiec tikai un vienīgi uz uh, Albānijas, uh, tā teikt, teritoriju. Wenn das den Kollegen ausreicht. Ja, kolēģis ar to ir apmierināts, tad uh, sākam balsot. Uh, trešais kompromiss, kas par? Pret atturās uh, pieņemts. 37. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 4. kompromiss, kas par, kas pēc, kas atturās, pieņemts. Un tad nu nākam pie 40. grozījuma. Finde ich den denn? Da. 40, wer ist dafür? 40. grozījums, kas par, kas pret, atturās, noraidīts. 44. grozījums. Kas par? Kas pēc, kas atturās? Noraidīts. 45. grozījums. Kas par? Kas pēc, kas atturās? Noraidīts. 46. Kas par? Kas pret, kas atturās? Noraidīts. 47. grozījums. Kas par? Kas pret, kas atturās? Noraidīts. 48. grozījums. Kas par? Kas pret, kas atturās? Pieņems. Tālāk ar trīs grozījumu kopā. Balsosim par 49 līdz 51 grozījumu, kas par, kas pret, kas atturās, norēdīts. 52 grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, norēdīts. 53 kas par, kas pret, kas atturās, norēdīts. 55 kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 56 kas par, kas pret, kas atturās, norēdīts. 57 kas par, kas pret, kas atturās norādīt 58. kas par, kas pret, kas atturās pieņems 59. kas par. Piecdesmit devītais atkrīt, tāpēc, ka ir pieņems 58. grozījums. Līdz ar to 60. grozījums, kas par pret atturās pieņems. Piektais kompromiss, kas par pret atturās pieņems. Sestais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. Septītais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. Līdz ar to tad astotais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. 93. prosījums, kas par, kas pret, kas atturās noraidīts. 94. prosījums, kas par, kas pret, kas atturās noraidīts. 95. kas par, kas pret, atturās noraidīts, 96. kas par, kas pret, kas atturās noraidīts, 97. kas par, kas pret, atturās noraidīts, 98. kas par, kas pret, kas atturās pieņemts, 99. kas par, kas pret, atturās pieņemts, 100. kas par, kas pret, kas atturās noraidīts. 101. kas par, Kas pret? Pārbaudīsim. Beidzam balsot. 33 eh, pret 25 eh, pieņems. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. 104. Kas par? Kas pret? Atturās? norādīts. 105. kas par, kas pret, kas atturās, norādīts. 106. kas par, pret, atturās, norādīts. 107. kas par, pret, atturās, norādīts. Mums kāds grozījums numur viens par, pret, atturās, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Tātad 27 pret 16 pieņems. Tas bija 108. sākties 109. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. 9. kompromiss. Kas par? Pret. Atturās pieņems. 118. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Šķiet, ka noraidīts. Vai es balsoju pret? 118. Nu, te pusstundu jau ņemamies. 118. Balsojam elektroniski. Mēģinām balsot. 25 pēc 33 noraidīts. 119. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 120. kas par, pret, atturās, noraidīts. 121. kas par, pret, atturās, noraidīts. 122. kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 10. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. 11. Eh, kompromiss, kas par pret atturās pieņems. 129. grozījums, kas par pret atturās noraidīts. 130. kas par pret atturās noraidīts. 131. kas par kas pret kas atturās noraidīts. 132. kas par kas pret atturās noraidīts. 133. kopā ar 134. grozījumu. Kas balso par, kas balso pret, kas atturās? Noraidīts. 136. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. 135. grozījums. Kas par? Kas eh, pret? Kas atturās? Pieņemts. 137. grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Noraidīts. 12. kompromiss, kas balso par, kas pret, atturās, pieņems. 144. Eh, grozījums, kas par, kas pret, kas eh, atturās, noraidīts. Simtu četrdesmit ceturtais eh, grozījums, saka priekšstādātājs. Tas ir uzreiz aiz uh, pirms 13. kompromisa. 144. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 13. kompromis, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 157. grozījums balsosim divās daļās, kas par pirmo daļu, kas pret, kas eh, atturās noraidīts. Otrā daļa, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 158. kopā ar 159. grozījumu. Kas par? Pret? Atturās? Pārbaudīsim. Beidzam balsot. 31 par 27 pieņems. 14. kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās? Pieņems. Mūciskais eh, grozījums numurs 2. Balsojam divās daļās. Sākam ar pirmo. Kas par? Pret? Atturās? Pieņems. Otrā daļa. Kas par? Pret? Atturās? Arī pieņems. 166. grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Noraidīts. 167. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. 168. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. 169. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 170. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās noraidīts. 15. 15. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 173. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 174. grozījums par, pret, atturās Noraidīt. 175. grozījums par, pret, atturās, noraidīt. 176. grozījums par, pret, atturās, pieņemt. Plekenštāna kungs, jums vārds par 16. kompromisu. Mums ir vēl viens uh, mutiskais grozījums ienācies te. Vēlos to pieteikt. Tātad otrajā un trešajā rindiņā vajadzētu papildinājumu. Albanian speaking groups in both Kosovo and in the former Yugoslavia Republic of Macedonia, dass dies gestrichen wird, um To vajadzētu svītrot, lai izvairītos no pārpratumiem. Un tas ir uh, saskaņots arī ar uh, liberāļiem, kas iesniedz šo grozījumu. Nā, kāds būtu pret šo mūsu grozījumu? Šie, ka ne, nu, tad, attiecīgi, balsojam par 16. kompromisu šādā redakcijā ar mūsu grozījumu. Par pret atturās pieņemts 189. grozījums. Par pret atturās norēdīts 190. par pret atturās norēdīts 191. par pret atturās norēdīts 192. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās norādīts. Pirmais un otrais grozījums kopā, kas pār, pret, atturās norādīts. Trešais grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. Ceturtais grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās norādīts. Piektais grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. Pirmais kompromiss, kas pār, pret, atturās pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 18. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 21. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 22. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 23. grozījums, kas par, kas pret, atturās, noraidīts. 24. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 26. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 27. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 28. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Nu, tagad sākam balsot elektroniski par visu rezolūciju kopumā. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Ziņojums nu, ir pieņemts ar 50 balsīm pār. 51, nu, faktiski pār, jā, vēstures eh, arhīviem tā sacīt papildinu. 4 atturās, 3 pret, eh, sirsnīgs veicu, referents kungs. Jūsu darbs ir pieņemts. Wir kommen jetzt. Nu, un tagad attiecīgi ziņojums par Bosniju Hercegovinu. Prēda kungs ir referents šeit. Nu, vēlaties ko piebilst, ja ne, tad sākam balsot. Trešais kompromiss, kas par? Pret, atturās, pieņems. Ceturtais kompromiss līdz ar to. Ceturtais kompromiss, kas par? Pret, atturās, pieņems. Piektais kompromiss, kas par? Kas pret, kas atturās, pieņems. Nu, tā līdz ar to nonākam pie 53. grozījuma. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 54. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Norādīts. Sastāvdaļa kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. Nu, tad nonākam attiecīgi pie 56. grozījuma. 56. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās noraidīts. Sēžam piektais, tātad grozījums šķiet, ka kādas problēmas ar balsojumu, nu tad balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Ja vēl jāpagaida. 19 pār 32 pret 65 grozījums ir noraidīts. Tātad 6. Jā, par 16. tā jau nobalsojām. Nu, skaidrs, jā, 6, 8, 6, 9 kopā, kas par, kas pret, kas atturās norēdīt. 70. pār, pret, atturās norēdīt. 71. kas pār, kas pret, kas atturās norēdīt. 72. pār, pret, atturās norēdīt. 75. grozījums pār, pret, atturās norēdīt. 76. par, pret, atturās, noraidīts. 77. grozījums, kas balso par, kas balso pret, kas atturās, noraidīts. 78. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 79. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 80. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 81. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. 82. grozījums, kas pār, kas uh, pret, kas atturās noraidīts. 83. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās noraidīts. 84. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. 85. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās noraidīts. Septītais kompromiss, kas balso par, kas balso pret, kas atturās. Šis kompromiss ir pieņemts. Astotais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās. Arī pieņemts. Nu, tālāk otrā daļa 98. grozījumam, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. Šī otrā daļa 98. grozījumā ir pieņemts līdz ar to. Bet, eh, protams, varam arī pārbaudīt un tad pasaulē attiecīgi elektroniski. Beidzam balsot. 52 pret uh, eh, 32 noraidīts. 23 pret 32, tā būtu jāsaka pareizi. Simtais grozījums, kas par, kas pret? kas atturās, noraidīts. 101. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 102. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 103. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 104. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 105. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 106. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 9. kompromiss Kas par? Kas pret, kas atturās? Pieņemts. 112. grozījums. Kas par? Kas pret, kas atturās? Noraidīts. 113. grozījums. Kas par? Kas pret, kas atturās? Noraidīts. 114. grozījums. Kas par? Kas pret, kas atturās? Uh, noraidīts. 115. grozījums. Kas par? Kas pret, kas atturās? Nu, vēlreiz tas 115. pārpratējs atturās pieņemts, 116. pār, un pret uh, atturās noraidīts. Desmitais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 126. grozījums, kas par. Ja, balsosim pa daļām. Pirmā daļa, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturās noraidīts. 127. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 11. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts, un 12. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. Mēs esam nonākam pie 13. kompromisa, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts, un attiecīgi tālāk 14. kompromiss. Kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. Un 168. un 169. kompromisa otrā balsojums par daļām. Jābalso tikai par otro daļu. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturās. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. 29 pret 22 pieņems. 15. Eh, kompromiss, kas par? Nu, runa par pirmo mocisko grozījumu, bet tas atkrīt tad, ja 167. grozījuma otrā daļa ir pieņemta, kas tikko ir notika. Tā, līdz ar to balsam 15. Kom, 15. kompromiss pār pret atturās pieņemts. 177. Eh, grozījums var? Pret? Atturās? Noraidīts 179. grozījums. Kas tad? kas pret, kas atturās. Šķiet, ka pieņems, bet tomēr pārbaudīsim. Beidzam balsot. 28 pret 23 pieņemts. 29 pret 23 pēc sakot. 16. kompromiss, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. 17. kompromiss, kas pār kas pēc, kas atturās pieņemts. Un 200. grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. 18. kompromiss, kas par, kas pēc, kas atturās pieņemts. 204. grozījuma otrā daļa. Kas par? Kas pret? atturās pieņemts. 210. grozījums, kas par, pret, kas atturās, norādīts. 211. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, norādīts. 212. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 213. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 214. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, norādīts. 215. prosījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. 216. grozījums. Kā tad sanāk? Tomēr jābalso pa daļām. 216. grozījums pirmā daļa. Pārpret atturās. Pieņems. Otrā daļa. Kas par? Pārbaudīsim. Tātad balsām vēlreiz par pirmo daļu 216. grozījumiem. Balsām elektroniski. Beidzam balsot. 30 pret 25. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturās. Arī pieņemts. Tātad 217. atkrīt 218. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 220. kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 19. 19. Uh, kompromiss. Priekšā referēts 15. kompromiss. Protams, ir domās 19. kompromiss. Jā, tātad balsojam par 19. kompromisu. Tātad 19. kompromiss. Par pret atturās pieņemts. Un tagad 229. grozījums, kas pēc kas pret, kas atturās norādīts. 230. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās norādīts. 231. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās norādīts. 232. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās norādīts. 233. grozījums, kas par, kas pret, kas uh, eh, atturās norādīts. Noraidīts. 234. Eh, grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. 235. grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. 236. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. 237. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 238. grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. 239. par pret atturēs noraidīts. 240. par pret atturēs pieņems 241. Nē, tas šķiet atkrīt. Nu, tad nonākam pie pirmā kompromisa par pret atturēs pieņems. Otrais kompromiss par pret atturēs pieņems. Un 12. grozījums par pret atturās pieņemts. 15. grozījums uh, balsojam pa daļām. Pirmā daļa, kas par pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par pret, uh, atturās. Arī otrā daļa ir pieņemta. Kolēģi pieprasa pārbaudīt. Labi, tad uh, balsojam. Prēdis kungs saka, ka es vēl biju kādu nevēlu kļūdiņiem. Un paskatīsimies. Beidzam balsot. Nu, jā. Kaut kas gan iznogā greizi. Pieņems tātad. 16. grozījums. Jā, 27 pa 24 bija pieņems šis uh, grozījums, respektīvi otrā daļa. 16. grozījums par pretā turās pieņemts. Pirmais grozījums par pret, atturās, pieņemts. Otrais par, pret, atturās, noraidīts. Trešais par, pret, atturās, pieņemts. Piektais par, pret, pārbaudīsim. Beidzam balsot. 16 pār 36 pret noraidīts. Nu, un tagad elektroniski balsojam kopā par visu ziņojumu. Kas par? Samo jetzt noch das war's, ne? Nu? Hm? Abstimmung geschlossen. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Ar 46 balsīm pār, 4 atvēlties un 3 balsoja pret, ziņojums ir pieņemts. Pēc kungs, sirsnīgs veicam. Bitte Herrn Plenković, den Vorsitzenden. Planković kungs vai pārņems priekšsēžu pilnvaras, jo man jādodas uz sarunām par, eh, ar Armēnijas delegāciju.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 Okay, dear colleagues, let us continue. Dārgie kolēģi, turpināsim darbu saskaņā ar mūsu darba kārtību, un tas būs desmitais punkts - informācija par eh, Pekinas AP Leģums sveicu mūsu vidū Ķīnas delegācijas vadītāju Jolainu, kurš ir tikko no Ķīnas atgriezies. Kā jūs zināsiet, arī mūsu parlamentu priekšsādātājs apmeklēja 16. un 17. martā Ķīnu. Tāpat atgādina, ka apved gatavoja e, pārdomas par strateģisko partnerību un ziņojumu par Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībām. Apved referents ir Bastians Belders no ECR grupas Ziņojuma projekts tiks skatīts komitejā eh, pirms un pēc vasaras un pieņemts eh, oktobrī. Publiska uzklausīšana ir paredzēta apvietā 26. maijā. Eiropas Savienības Ķīnas 2020 stratēģijas pie, eh, pieņemšana būs viens no tematiem samitā šovasār. Tiek runāts par pastiprinātu sadarbību, kā arī par uh, drošības jautājumiem. Ķīna ir atturējusies no jebkādas alianses veidošanas, tā ir atturējusies no Krievijas un Ukrainas kritikas un nav pievienojusies sankcijām. Tāpat starp Krieviju un Ķīnu ir noslēgts gāzes darījums. Tāpat arī regulāri tiekas Krievijas un Ķīnas vadītāji. Ķīna eh, sadarbojas arī militāri ar eh, Krieviju, manevros sauszemes un jūrā. Eh, Lainien kungs, varbūt jūs varētu pastāstīt par to, kāda būtu Ķīnas loma Ukrainas krīzes kontekstā. Tāpat arī šķiet, ka ir samazinājies Austrumķīnas jūrā incidentu skaits starp um, Ķīnas un Japānas flotēm. Tāpat arī Ķīna uh, nāk klājā ar prasībām attiecībā uz salu piederību Dienvidķīnas jūrā. Tāpat jāpaturprātā, kā pastāv iespēja šādu negadījumu pieaugumam. Tibets problēma, Uiguru problēma arī ir būtiski Ķīnā un ir jāpatur prātā, kādi tad ir galvenie elementi minoritāšu tiesībās. Jūs uh, apmeklējāt arī Hongkongu, atcerēsimies tā saucamo lietas eh, sārgu revolūciju, kas notika, un kad tika pieprasīts sasaukt paties vēlēšanas, un visai maz pie, eh, tika panāks attiecībā uz 17. gadu vēlēšanām, vai ir saņemta jauna informācija no Hongkongas valdības, un arī būtu interesanti zināt, vai jūs esat ticies ar tā saucamās lietas sargu revolūcijas pārstāvjiem. Nākošajā mēnesī mēs atzīmēsim eh, Eiropas Savienības Ķīnas diplomatisko attiecību 40. gada dienu vai šajā gadījumā ir paredzēts Pekinā kāds pasākums. Lainenkungs, vārds jums. Paldies, dārgie kolēģi, kolēģis, tiešām 40 gadu ilgas attiecības mums ir apstāvībā Ķīna. 6. mājā. Vēlamot tā, kā notiks īpaša ceremonija par godu šim notikumam šai jubilējai. Un arī Pekinā paralēli notiks uh, svēku notikums. Butikova kungs un daži kolēģi vēl un sekretariāts, uh, tātad daži um, Pekinas uh, pāris pārstāvjiem esam veikuši neskaitāmas sārunas ar, uh, ar, ar, ar mūsu delegāciju, ar, ar, ar um, tātad, ekonomikas um, mm, palātas pārstāvjiem, ar NDO, ar žurnālistiem tā tālāk. Un mums ir iespējas, ka Ķīna ir valsts. Uh, Mm, kas atrodas tā pārmaiņu procesā, ceļā tā sacīt, notiek gan ekonomisks, gan nu, politisks, gan kultūrāla rakstura pārmaiņas Ķīnā. Nu, Ekonomiski esam redzējuši, ka izaugsme samazināsies no 10 līdz 7 procentiem, daži pat saka, ka jau ir 6 procenti izaugsme, mēs tikai vērojam. Nekas, um, nu, noved pie zināmām pārmaiņām valstī. Pašā valstī, protams, liels problēmas, uh, liela parādi uh, pašvaldībām lielas atšķirības starp bagātiem un nabadzīgiem. Nu, kā arī mobilitātes problēma ir eh, daudz eh, tādu reģionu, kur neviens eh, nemīt. Un politiski pēdējos pāris gados arī notikušas lielas izmaiņas prezidents Tī. Ir tāds ievērojams varas faktors valstī. Viņš uzsāca aktīvu pretkorupcijas kampaņu, kas pilnas apgriezienas iet vaļā tās acī, tātad eh, arī militārajā restorā un, un, un slepenajā dienestā. Prezidents tāpat arī vēlas eh, stiprināt likumu varu, tiesiskumu, lai netiktu pieņemti reģionālā un pašvaldību līmenī patvaļīgi lēmumi. Nu, daži saka, ka varbūt to vajadzētu dēvēt par rule bailonies rule of law, kā mēs teiktu. Tātad, nu, grūti pateikt, ko, ko ar šo tiesiskumu viņi saprot Ķīnā, bet, nu, kaut kas tam notiek. Tāpat um, ir, um, jūtams, arī spiediens no, no tātad, um, pilsoniskās sabiedrības puses un, un ar, uh, tātad, daudz vairāk um, mm, apcietināt, apcietināšanas gadījumi pie, pievilkta jostitās atcīdas fiksnā attiecībā uz uh, vārdu brīvību, tātad, uh, retumu vērtības tiek apšaubītas, nedaudz, un grūtības, tie sevišķi, ja tie ir tās MVO, kas darbojas rietumiem, pret viņiem vērst ar aizdomām. Tiek gatavots jauns MVO likums, likuma projekts, kur ir pastiprināta atzīšanas kritērija, acīm redzot, un tad to būs sarežģītāk organizēt, izveidot MVO Ķīna, nu, un arī žurnālisti sūdzās par vajāšanām. Un uh, tas pats attiec arī uz uh, vīzām. Tātad žurnālistiem tiek atteikts bieži vien uh, vīzas žurnālistiem, kas atrodas Hongkongā, satīksim vēlas ceļot Ķīnu, viņiem grūtības ar vīzu saņemšanu. Arī no kultūras vēl graugoties, noteikti ievērums pārmaiņas jaunā paudze vairs īpaši neinteresēs par politiku, nu, var, var to vairāk interesē labklājība, ekonomika. Cits problēmas, nu, piemēram, vidas piesāņošana. Ne? kas eh, arī ir tāda leģitāts problēma valdībā, tātad gaisa, ūdens piesārņošana, arī eh, pārtiks eh, problēmas trūkums Ķīnā, lūk, tās ir reālās problēmas tagad Ķīnā. Es esmu saņēmis ziņojums par neskaitāmiem streikiem dažādās kompānijās, darbinieki pieprasa labākus darba nosacījumus un, un algas. Tāpat arī vietējā rakstura protestu skaits pieauga pret tātad dažādiem projektiem un amatpersonām un tam. Tā Priekšstādā kolēģi, mūsu attiecības ar Ķīnu. Protams, pat labam uh, šā attiecība centrālā ir gādāmies līgums par investīcijām. Un Ķīna sagaida kaut ko tādu substantīvu no, no tā visa. Bet uh, galvenais, protams, priekšnoteikums ir, vai būs piekļuvi tirgiem. Uh, Tātad uh, daudzos tirgos rietumu firmas pagaidām nevar iespēsties Ķīnam. Arī investoru Investētāja aizsardzība, mūsuprāt, ir svarīga tēma. Tātad investīcijas ir jāaizsargā, un šajā nolīgumā tam ir um, jāfigurē. Tas uh, tirsniecības sarunās parādās atkal un atkal. Ķīna apsver uh, brīvās tirsniecības nolīguma iespējamību starp uh, Savienību, Eiropas Savienību un Ķīnu. Tas, manuprāt, būs nākamais solis, pēc tam, kad tātad tiks pēc pirmais. Un te ir diskutēts arī par tātad tirgus ekonomikas statusu par ko līdz 16. gada beigām jāpieņem lēmums. Tur ir pieci priekšnoteikumi minēti, tātad, lai saņemtu tirgus ekonomikas statusu. Un tirsniecības palāta Ķīnā skeptiski raugās to, vai Ķīna tiešām skrīt pa tirgus ekonomiku, ņemot vērā valsts sektoru spēcīgu lomu, un tāpat arī ņemot vērā ierobežojums, kādi ir pret dažādām Eiropas kompānijām Ķīnā, un, piemēram, banku sektorā kur IT tehnoloģijas eh, tātad var piegādāt tikai ķīnieši, arī Eiropas eh, bankām. Tātad eh, Eiropas bankām nāks par to maksāt un, attiecīgi, savā ziņā tā kā ciest, un tas nekādā ziņā necina par to, ka tur būtu reāla tirgus ekonomika. Diskutējot par mūsu attiecībām, nedrīkst aizmirst ārpolitiskās eh, tēmas arī, piemēram, Ukrainas konfliktā Ķīna ir kategoriski nostājusies pret to, tātad, ka um, var apdraudēt kādu zemes eh, suverenitāti ar militāriem līdzakļiem. Un, ķī, bet vienlaiks Ķīna bija arī pret sankcijām ar Krieviju. Tas arī bija pietiekami skaidrs tev, ka Ķīna neatbalstīja sankcijas. Nu, Ķīna ir ļoti labi apzinās savu lomu starptautiskajā um, te, arēnā, ņemot vērā um, Ķīnas arī teritoriālās uh, ambīcijas. Un, uh, Ķīna investē miljardiem uh, dolāru dažādos projektos, mākslīgās salās un tā. Nu, mums ir nepieciešams uh, saskaņot savu nostāju, ko, ko mēs darām, kā mēs pret to attiecamies, vai, ko, vai kaut kādi starptautiskie standarti ievērot projektu piešķiršanā, vai ir uh, godīga konkurence starp Eiropas un uh, Ķīnas uh, tātad uzņēmumiem, bet uh, katrā ziņā mums ir nepieciešams uh, koordinēt savu nostāju arī attiecībā uz uh, Āzijas investīciju banku. Uh, Mums pagaidām tāds nu, kopējs nostājs nav, dažas valsts tur piedalās, cits ne, tā kā tiešām nepieciešams panākt vienot nostāju šajā jautājumā. Tātad, kā mēs attiecamies pret šo banku? Ja nepieciešama jauna stratēģija, varbūt attiecībās ar Ķīnu, 2006. gadā tika pieņemta pēdējā šā stratēģija par Hongkongu īsi. Ir interesants debats ar, ar tātad legislatīvo padomi, Tad, tad, um, vai nu šodien vai nākamnedēļ būs uh, zināms kāds otrais uh, konsultācija raunda iznākums. Redzēsim, kas tad tiek piedāvāts uh, vēlēšanu sakarā, tā ir ļoti politiska rakstura problēma. Saka, saskaņā ar kalendāro grafiku jūnijā šajā gadā vajadzētu pieņemt vēlēšanu likumu Hongkongā, bet valdībai pagaidām parlamentā nav vairākuma. 27 balsis opozīcijai, valdībai 34 balsis. Nu, līdz ar to līdz divām trešdaļām, trešdaļā vairākuma pietrūks divu balsu. Un jautājums, vai ir kāda, kāda elastība vērojama, varētu būt kompromiss, vai arī šis vēlēšana likums vienkārši tiks eh, nobloķēts. Nu, mēs esam redzējuši, ka lūk šīs eh, teltis eh, ap valdības māju uz gāju ielām vēl joprojām pastāv, viņas nav visas novēlts. Valdība uzskata, ka ielu blokāde ir turpinājusies pārāk ilgi. Nu, nu jā, 97 dienas pagājušas, un, protams, eh, eh, galvenās ielas bloķēt tik ilgi nebūtu pareizi, un, un eh, to atzīst arī opozīcija. Tad, protams, viņi turpinās mēģināt iespaidot vispārīgo vēlēšanu gaitu un likumu līdz 17 gadam. Bet, um, Tātad par ekonomiku runājot, arī šeit eh, tiek domāts par investīciju uh, nolīgumu, tāpat arī par muļcežīm uzlabošanu, par intelektuālā īpašumu tiesībām, šo tiesību aizsardzību. Nu, Ķīnā izaugsme turpinās. Un uh, ekonomika plauks un zeļ, noliekt nedrīkst. Un tas jāņem vērā. Nu, priekšstādētāji, tik tālu par manu ziņojumu. Paldies!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 Un it īpaši Lairēn kungam, būtu kofer kungiem, vēlētos sacīt, kā es apsveicu lielisko ziņojumu un situācijas analīzi attiecībās Ķīnas apmeklējumu. Es vēlos pasvītrot to, cik noderīgi ir šie komentāri. Pilnīgi skaidrs, ka mums ir jākoncentrējās uz struktūras organizāciju. Mums ir jāuzlūko investīcija banka, mums ir jāskata um, investīcijas Āzijā kā nozīmīga lieta, un pār šo jautājumu mēs esam runājuši jau vairākus mēnešus, jo mums ir iniciatīvas jākoordinē. Pagājušajā nedēļā Nīderlandes presē tika rakstīts par to, ka Eiropai ir jāinvestē, bet lai tas notiktu caurskatāmi, atbildīgi un saprātīgi. Es saprotu, ka jūs esat arī šajā aspektā skatījušies pēc Ķīnā. Manuprāt, Ķīna ir ārkārtīgi nozīmīgs spēlētājs mūsu globalizētajā pasaulē. Un tāpēc mums ir jānodrošina tas, kā sadarbībā ar Ķīnu mums ir ilgtermiņa pieeja, ka mēs um, neesam tuvredzīgi, ka mēs nodrošinam strateģisku pieeju, to labi apzinās akadēmiskā pasaule un ar gandarījumu redz, ka tas atspoguļojas šajās diskusijās. Varbūt jūs varētu pastāstīt arī vairāk par savu tikšanos ar starptautiskās preses pārstāvjiem Pekinā, jo žurnālisti ir pauduši lielu interesi par savstarpīgumu jēdzienu un viņi apzinās, ka Ķīnas mēdī var brīvi darboties šeit, bet šāda starp starp, savstarpīguma nepastāv. Un es domāju arī, ka to apstiprinātu arī Eiropas korespondence. Varbūt jūs varētu komentēt šo jautājumu un kāds ir jūsu viedoklis par uh, situāciju tālāk par Hongkongu. Varbūt jūs varētu pastāstīt vairāk par kopējo atmosfēru, kāda valda attiecībās starp uh, kontinentālo Ķīnu un Hongkongu. Eh, paliek iespējas, kā mm, ļoti daudz ķīnieši pārceļas uz eh, Hongkongu, kā tas apdraud brīvās tiešniecības principus, ka pastāv problēmas ar pārtiks procēm, kā arī ar eh, citām preču grupām. Tāpat ir problēma ar preču pakaļdarinājumiem. Un vai šis jautājums ir skatīts ar kolēģiem, jo tas varētu būt tāds, kas um, grauj valsts tēlu, ja tajā tiek ražot liel, preču pakaļdažinājumi lielā apjomā. Domāju, ka Jūs esat sniedzis ļoti labu analīzi par šo apmeklējumu, izglītojošu un Tāpat arī jūs norādījāt ārējos iekšējos izaicinājumus, un es ar lielu gandarījumu raugos uz sadarbību. Paldies, Belderkungs! Tagad dod vārdu Botikofer kungam, kurš ir vicepriekšsēdētājs Eiropas līdzības ģīmes delegācijas. Paldies, priekšsēdētāji! papildus Džolainena in the IT sector. Ko sacīja Džolainens? IT nozarē. Ķīnā mm, apspiež lielā mērā pilsoniskās sabiedrības aktivitāti un īsteno diskriminējuši politiku pret ārvalstu uh, politiku. Tomēr Ķīna attīstās kā inovāciju mezgls, un mums tas ir jāpatur prātā. Viņi apdraud sevi spiežot ārvalstu konkurenci, es domāju, ka jāpatur prātā iespēja, ka viņi veidot labākus tirgus apstākļus saviem uzņēmumiem, diskriminējot ārvalstniekus. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, vīdē un it īpaši piesārņots gaiss, augsnes piesārņojušana ir nozīmīga problēma tika uzņemta filma neatkarīgi. To darīja paši ķīnieši, bez ārvalstu finansējums, filmas nosaukums bija zem kupola, tā tika eh, rādīta tikai nedēļas garumā, kuras laikā to noskatījās 300 miljonu ķīniešu. Es domāju, tas apliecina to, cik šis jautājums ir būtisks. Treškārt, strateģiski runājot Ķīnas ceļu stratēģija nesaskan ar Krievijas stratēģiju. Domāju, ka Krievijas eh, politiķi, tīpaši Putins, ir robežījušies par to, kā Ķīnas stratēģija nobīda Krieviju malā un nesaskana ar viņu mērķiem. Tas varētu būt eh, interesants aspekts priekš mums. Par investīciju banku. Es uzskatu, kā, kā sacīja Lainens, mums ir jāparedz labāks eh, koordinācijas iespējas, bet bija komiski, kā mēs uh, drūzmējāmies un mēģinājām apsteigt viens otru un nedomājām par savas kopīgās stratēģijas koordinēšanu. Tālāk vēl divi punkti. Bija runa pār, un arī mēs tikāmies ar feministu kustības pārstāvjiem ap ar sievietēm, kas ir tikušas aizturētas savu aktivitāšu dēļ, kuras cīnās pret seksuālu aizskaršanu ikdienas dzīvēs, un mēs viņu stāstījumu arī izrunājam ar um, Ķīnas kongresa pārstāvjiem, kuriem nepatika tas, ko viņi dzirdēja, bet tā bija iespēja uh, šo problēmu nu, e, pieminēt. Un visbeidzot, par Hongkongu runājot, demokrātiskā opozīcija sagaida to, ka Ķīna nepārkāps pamats lēmumu, ko pieņēma tautas kongress, ka tie neļaus, e, nepieļaus 50 e, 25% vairākumu pārstāvim piedalīties um, vēlēšanu procesā. Mans pieņēmums būtu, ka visdrīzāk uh, izmantos to, ka opozīcija pietrūkst pietiekami stratēģijas. Visbeidzot par Dienvidķīnas jūras jautājumu. No starptautisko tiesību viedokļa e, prasības pret zemi nav būtiskas. Domāju, ka Eiropas Savienībai ir skaidri jānorāda, kā. China Sea and the East China Sea. Thank you. Kā eh, Ķīnas eh, jūras eh, problēma ir jāatrisina saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem. Paldies, Butikofer kungs. Unklas. Paldies par jūsu ierosinājumiem, arī par unklas piemērošanu. Es neredzu savā sarakstā nevienu citu, kurš gribētu izteikties, nu, un tāpēc es došu vārdu Lainena kungam. Uh, atbildēt Belderam un Butikovam. Jā, kolēģi Belda, Sie machen ja den Bericht. Jā, Belder, kungs, um, par šo ziņojumu runājot un tā. Nu, Ekonomiskā veidā raugoties, um, Eiropas Savienībai jāuzmanās, lai apusējums, uh, kā koncepts, um, pastāv mūsu ekonomiskās attiecībās, lai mēs nenoslēgtu tādu nolīgumu, kas būtu vienpusējs. Mm, Ķīna aktīvi investē Eiropā, dažādos tirgos, bet eh, mēs varam tikai dažos tirgos investēt Ķīnā. Nu, tas nav pareizi, un, un turklāt investīcijām mums jāņem tad līdz kāds, kāds eh, ķīnu, ķīniešu partneris reizēm 20%, eh, tātad akcijas nepieciešams reizēm 50% un vairāk. Tātad, nu, jā, šis apusējums pagadām pietrūkst. Hongkongā, noskaņojums Hongkongā, nu jā, tiešām jāskatās, kāds cēlās problēmas. 47 eh, miljoni eh, ķīniešu apmeklēja Hongkongu pērn, pērn un eh, tas liecina to, ka liela interese viņiem par šo tātad pilsētu un tāpat arī ļoti dārgs nekustamā īpašuma tirgus ir Hongkongā. Uh, nu, normāls cilvēks tur nevar vairs atļauties eh, iegādāties dzīvokli. Un nu, līdz ar to ir tā, tādi pretķīniski sentimenti vērojami arī Hongkongā. Un vakar eh, redzēju ziņās, ka Ķīna arī pastiprina tātad kritērijus tam, tam lai saņemtu vīzu ieceļošanā Hongkongā. Tātad mm, būs grūtāk iebraukt ķīniešiem Hongkongā. Ar tieslietu ministru tikos. Un, Nu, viņš uzskata, ka tiesu sistēma ir, eh, ir neatkarīga un eh, veidot atbilstoši pārējušu tiesību modelim nu, no Lielbritānijas tātad, ja, un, un eh, līdz ar to mm, tiesas lēmumi nav ietekmējami, tiesas ir neatkarīgas. Bet uh, ir tādi, kas uzskata, ka, ka nu, patiesībā tas nedaudz pārspīlēts, ka, ka nu, tur jau faktiski mm, opozīcija grūtas dienas arī Hongkongā tagad. Cik tas ir reāli un cik tas ir ilgspējīgi, tur jāskatās. Būthelp kungs pieminēja informāciju tehnoloģiju sektoru, tā tiešām jaunā revolūcija, tirgu. Ķīna, diemžēl, šajā tirgu nu, neļauj mums piedalīties, vai varētu runāt par internetu, nevis internetu, bet drīzāk Ķīnā, jo tiešām piekļuvi internetam ir ļoti ierobežot Ķīnā, kas attiecas uz tātad portāliem vai, vai vietnēm ārpus Ķīnas. Un tādas firmas kā Alibaba, Huawei, protams, ir uh, tirgus uh, vadošie dalībnieki pasaulē un, un, un uh, tās izplešās, bet starptautiskām firmām ienākt Ķīnas tirgu daudz grūtāk, un tas arī nav pieņemams. Silkot projekts piekrītu um, Putikovu kungam, um, Krieviem ir zināms bāžas, jā, tātad šis uh, ceļš var panākt to, ka Krievijam tad tranzīta ceļi ir, ir sarunas, un, un Ķīnas ministrs tiek sūtīts uz Krieviju, um, lai nominātu Putinu, ka, lūk, viss ir kārtībā un tā. Bet Ķīna viennozīmīgi ir Āzijas lielvara, un Krievija to skaidri saprot. Un Bjodarkungs, ja mums nepieciešama labāka koordinācija ar saviem attiecībām ar Ķīnu un Āziju kopumā, tas man jāpiebilst. Jo jāsaka, Eiropas Savienība šajā pasaules daļā eh, nu, nav īpaši spēcīgās pozīcijās. Un, eh, jo vairāk eh, tātad mēs šīs sarunas turpinās, jo vairāk mēs pārliecināmies to, ka nepieciešam koordinēt nostāju gan attiecībā uz Ķīnu, gan uz ASV kopumā. Paldies, Lēnina kungs! Nu, ko? Veiksim šo darbu kārtības punktu. Paldies par jūsu sniegto informāciju, tiešām interesanti. Izklāstījāt galvenās politikas līnijas, ka mums būtu jāpievērš uzmanība attīstot attiecības ar Ķīnu. Jo īpaši jau arī paturot prātā 40. gada dienu no Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībām un visiem pārējiem pasākumiem 2015. gadam, kas ir paredzēti. Paldies arī Būtiķeram un Bilderam šo jautājumu darba kārtībā slēgsim un varam pāriet pie mūsu debatēm šorīt paredzētajām par situāciju Jemenā. Tā ir krīze, kas uh, turpina attīstīties, un, protams, ka ir nepieciešams tai pievērst nopietnu uzmanību no Eiropas Savienības puses, ja runa ir par mūsu ārpolitiku. Nu, tāpēc esam arī aicinājuši Eiropas Savienības Jemenas delegācijas vadītāju Betinas Muškai kundzi, lai viņi varētu mums eh, pastāstīt, kāds ir izvērtējums jaunākajai situācijai. Mēs, protams, visi sekojam tam, kas eh, notiek. Saudārābija ar dažiem eh, līča sabiedrotajiem ir uzsākusi militāras operācijas, Jemenā, tā skaitā arī gaisa uzlidojumus pret Hutī kaujiniekiem. Tie ir iesaistīts arī JCC valsts, izņemot Pakistānu, Sudānu, Eģipti un Omānu. Un tāpat ir arī ASV loģistiskais un izlūkošanas atbalsts. Šī ir intervencija, kas ir balstīta uz Hadī aicinājumu, tā kā Hutī kaujinieki ir arvien ciešāk ir ielenkuši Adenu. Tā ir pilsēta Jemenas dienvidos, kur prezidents bija patvēries un izveidojis trimdas valdību. Hūtī kaujinieki kontrolē galvaspilsētu centrālos un ziemeļu reģionus Jemenā un sunī vairākuma arābu valstis, ko vada Saudārābija, ir apvainojušas arī šītu Irāku, ka tā atbalsta Hūtī dumpiniekus Jemenā. Ir svarīgi arī paturēt prātā to, ka vidēji 4 miljoni, 4 miljārdi naftas barelu katru dienu ceļo no ģimenes uz Džibutī. Un šis te kanāls ir tikai 18 jūdzes plats tā šaurākajā daļā. ASV enerģētikas departaments ir identificējis to kā tādu iespējamo sašaurinājumu vietu globālajā naftas tirgū. Un naftai, kas nāk arī no citām arābu valstīm, ir jāiet caur šo kanālu, lai tā sasniegtu ASV un Eiropu. Nu, tagad došu vārdu vēstniecē, lai viņi mums var pastāstīt vairāk par uh, krīzi Jemenē. Mušētas, kundze, vārds jums. Well, thank you very much. Um... Paldies par to, ka esat mani aicinājuši piedalīties jūs sanāksmē šodien. Vairākas reizes jau esmu viesojusies parlamentā, lai informētu deputātus Tas notika vēl pirms es 2012. gadā sāku darboties Jemenā. Lai saprastu to, kāda ir situācija un kāda ir Eiropas Savienības mērķi Jemenā, to, lai Jemena izskatījās pēc veiksmes stāsta, izskatījās, ka pārējā ir bijusi ļoti mierīga, un tajā laikā tika darīts viss iespējamais, lai saglabātu status quo, savukārt jaunie spēki Jemenā, protams, ka gribēja gūt savu daļu no varas un resursiem. Uh, Nu, lūk, un ņemot to visu vērā, es eh, gribēju jums eh, sniegt informāciju par to, kāpēc arī atarbības dienas izvērtējums ir tāds, ka būtībā runa ir par nacionāliem jautājumiem, vismaz kā izējas punktu. 35% no jemeniešiem ir zaīdi, un tā ir šī apakšgrupa. grupa. Zaidi, no kuriem radušies arī huti, ir eh, cieši saistīti ar eh, sunītiem. Viņiem nerad lūkšanas notiek vienās un tajās pašās mošajās, nerad ir sastarpējas laulības, un līdz šim nav bijis nekādu sektoriālu problēmu. Nu, eh, prezidents ļoti ilgu laiku ir apspiedis dažādas um, kustības šajā grupā. Nu, un laika gaitā, protams, uh, ka grupa ir ieguvusi varu, jo viņi ir spējuši par labu izmantot pēdējo desmit gadu uh, militārās operācijas pret šo grupu. Nu, protams, ka tā ir arī grupa, kuru uh, tikai stiprina vienot reliģiskā identitāte, kas ir uh, nodrošinājis arī zināmu stimulu viņu kampaņai. 2011. gadā tika satricināta Jemenas politiskā kārtība un uh, Hūtī pirmoreiz uh, veiksmīgi piedalījās uh, Jemenas dialogu konferencē. Nu, un paralēli tam grupas retorika arī pārgāja no marginalizācijas uz lielāku uzmanības pievēršanu pārējies dažādiem trūkumiem, vai skaitā, piemēram, korupcijas pieaugumam. Uh, Grupas paplašināšanās un eh, tā spēja ieņemt galvaspilsētu tika veicināta no dažādu cilšu puses, eh, kas iepriekš bija bijuši lojāli prezidentam Saidam un tagad uzskatīja, ka tām ir iespēja nodrošināt pašām savas tiesības. Jemenas ziemeļi lielā mērā vēl ar vienu ir uz cilšu sistēmu balstīta sabiedrība. Nu, lūk, un eh, tajā laikā arī Huti varēja paļausties uz armijas lojalitāti kuru ilūzijas lielā mērā bija sagruvušas. Nu, un līdz ar to tika noslēgts arī vienošanās par jaunas tehnokrātiskas valdības veidošanu, par lielākām iespējām Hutī un lielāku viņu līdzdalību. Tolaik Hutī militārā grupas sāk atbalstīt līderus, kas vēl vairāk virzīja tālāk šīs idejas. Kā rezultātā valdībai 22. janvarī bija jāatkāpjas uz dienvidu teritorijām. ANO vadītās sarunas tika atsāktas, taču īpašais sūtnis bija zaudējis savu ietekmi un Hutī 6. februārī nāca klajā ar deklarāciju, kuras laikā arī lielākā daļa valdības bija mājas arestā. 21. februārī tika izveidota valdības mītne ārpus galvaspilsētas, un 6. martā, kad tika sāktas arī gaisa operācijas, Hutī tikai arvien vairāk virzījās uz priekšu. Nu, un mēs redzam, ka Hutī ir panākuši savu vēlmi dalīt varu un resursus, un viņi ir spējuši balsoties uz militārām darbībām turpināt savu teritoriju paplašināšanu. Nu, un analītiķi izvērtējums ir tāds, ka Hutī nevar kontrolēt visu valsti, un neviens spēks šobrīd viens pats nevarētu kontrolēt visu Jemenas teritoriju, un uh, Hutī pašiem nav konkrēta mērķa, ko tad viņi darīs, tad, kad būs sasnieguši Aidenes pilsētu. Viņa mērķi vēl ir viena ir gūt savu daļu no varas un resursiem. Kā tad ir situācija šodien? Šobrīd kombinētās militārās operācijas uz eh, sauzemes eh, kopā ar eh, Saudārābijas vadītās koalīcijas operācijām, kas tika uzsāktas marta sākumā. Nu, iemesls tam bija tāds, ka Saudārābijai šķita, ka drošības jautājumos ir pārkāptas vairākas sarkanās līnijas. Pie tā es vēl atgriezīšos arī tad, kad mums būs jautājumi atbilžu sadaļa. Nu, šobrīd uh, ir valsts, uh, kur uh, situācija ļoti sarežģīta un um, mierpilna režīma nomaiņa ir apdraudēta. No vienas puses mums ir uh, Hadīkungam lojālie spēki, viņš vēl ir vien ir leģitīms prezidents, jūs atcerēsieties, ka uh, viņš atgriezās pie varas, viņš teica, ka atkāpās no sava amata militāru spiedienu rezultātā, un tagad uh, šo savu lēmumu ir mainījis. Divi nedēļa, divas nedēļas gaisa uzlidojumi nav mainījušas uh, spēku līdzsvaru valstī, bet uh, tas ir tāds ļoti bīstams starptautisks elements šajā krīzē. Nu, un, protams, ka situācija ir, uh, arī humanitārajā ziņā ir tikai pasliktinājusies, un uh, ir pastāv bāžas, ka tas varētu izplatīties arī tālāk. Uh, tagad vēl ir vēl 200 tūkstoši cilvēku, kam ir nācies pamest savas mājas, papildus iepriekšējiem 350 tūkstošiem. Tāpat ir arī ļoti daudz cilvēku atgriežies no Saudārābijas, kas iepriekš tur bija strādājuši, un arī vairāk nekā 500 tūkstoši somāliešiem iespējams kaut kādā brīdī būs jādodas bēgļu gaitās. Kas tad ir uz spēles? Nu, protams, ka runa ir par strateģiskajiem tiešniecības ceļiem, bet eh, tai šobrīd jāsaka, ka tie vēl nav cietuši no krīzes situācijas. Es domāju, ka mūsu debašu centrā būtu jābūt sekojošam jautājumam. Valsts, eh, kas bija uz izgāšanās robežas, tagad eh, varētu kļūt par tā saucamo failed state, par uh, neizdevušos valsti. Jāsaka, laikā, ko es pavadīju Jemenā, valdības struktūrām eh, tālākos valsts nostūros nebija īpašas ietekmes. Nereti valdība tālākos reģionos nebija vispār pārstāvēta resursu trūkuma dēļ, un, protams, ka tas ir prezidenta sāla neveiksmīgas valdīšanas rezultāts. Viņš ir vairāk nekā 60 miljārdus dolāru izkāpis savas valdīšanas laikā, tātad no apmēram 2 miljārdus dolāru gadā. Nu, protams, ka arī par to vēl vien tiek noturēts diskusijas starp ANO un dalībvalstīm. Līdz ar to mēs aicinātu un turpināsim aicināt visas iesaistītās puses atgriezties pie sārunu galda. Ir, domāju, skaidrs pilnīgi visiem, ka, nu, ņemot vērā to, ka ir jau trešā nedēļa militārai operācijai, šobrīd norit, un, nu, ir skaidrs, ka militāri risinājumi nav ja puses atgrieztos pie sarunu galda, tad iespējams, ka rezultāts būtu cits. Ir skaidrs, ka mums kopā ar partneriem no līča valstīm ir jāatrod veids, kā tomēr atkāpties no bezdeviņu malas, kā atsākt sarunas, balstoties uz pastāvošajiem parametriem. JCC iniciatīva, īstenošanas mehānisms, par kur sarunas medijēja ANO. Ja Tāpat arī starptautiskā dialoga konferences iznākums un eh, miera un nacionālās partnerības nolīgums, kas tika noslēgts pagājušajā gadā. Visas puses būtu jāpārstāv šajā dialogā. Līdz ar to arī notikumu vieta ir ārkārtīgi svarīga. Ja izvēlētos tādu norises vietu, kur dažas puses nevarētu ierasties, lai piedalītos, nu, tas varētu apdraudēt eh, sarunu leģitimitāti. Tāpat ir skaidrs, ka sarunas sarunām ir jā, jāiet roku rokā ar eh, uguns pārtraukšanu. Nu, un domājam, ka tam ir jānotiek pēc iespējas ātrāk, jo katru dienu, kamēr turpinās militāras darbības, valsts tikai arvien vairāk slīgst. Nu, un ir skaidrs, ka ir nepieciešams izveidot arī nacionālu valdību, kur būtu iesaistītas visas puses. Protams, Hadī prezidents šobrīd ir leģitīms prezidents. Nu, uh, tāpat ir arī vairāki soļi, kas uh, palīdzētu noslēgt uh, šo te pārēju, kam bija jābeidz jau pagājušajā gadā. Tad, diemžēl, ir zaudējuši savus apgriezienus un viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc iesaistītās puses ņēma savās rokās, viņuprāt, viņam likumīgi piedarošu varu, lai sasniegtu savus individuālos mērķus. Nu, un ar, es beigšu ar bažām par civiliedzīvotāju ciešanām. Jau tagad runa ir par vismaz 650 cietušajiem. Protams, ka ir grūti iegūt kaut kādus skaidrus skaitļus, nereti nav piekļuves konflikta zonām. Un eko uh, humanitārajām operācijām uh, nav bijis uh, piekļuvis tikai 10. aprīlī pirmie lidojumi varēja nolaisties, lai uh, piegādātu palīdzību medikamentu un pārtiks formā. Nobeigumā gribu teikt, ka mūsuprāt, ANO būtu jāturpina spēlēt līdera lomu, kā tas bijis ir iepriekš. Nu, mums nevajadzētu visu procesu sasaistīt tikai ar vienu konkrētu personu, bet gan ar plašākiem ANO centieniem. Mēs uzskatām, ka organizācija var darīt vairāk, lai palīdzētu risināt šo konfliktu un atgriezties uz politiska risinājuma ceļa, kā to aizsākām 2012. gadā, kad es ar jums tikos pirmoreiz. Paldies! Much, Paldies, vēstniecei! par ļoti eh, plašo informāciju un analīzi. Ajam arī kundzei vārds. Viņa ir GCC delegācijas vadītāja. Ajam arī lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Savā un kolēģu vārdā no delegācijas es vēlos pateikties mūsu komitejas priekšsēdētājiem par to, ka viņš atbildēs mūsu lūgumu organizēt diskusiju pār ģimeni, kur um, situācija šobrīd ir um, visai dramatiska. Turklāt šeit ir runa pār valsti, kas var būt ar ļoti nozīmīgu lomu reģionām. Domāju, ka Jemenā koncentrē to spriedzi, kas eh, pastāv Arābijas pussalā, un ņemot to, eh, cik eh, šis reģions ir svarīgs pasaulē, tas varētu ietekmēt visus vidējos austrumus un arī vēl tālākus reģionus. Šī iniciatīva atbalsta deviņas um, uh, valstis un Arābu līga, un tā ir pret uitiem mēģinājumiem uzurpēt situāciju. Papildus Eh, ļoti pilnīgajai un interesantajai vēstnieka prezentācijai. Es gribētu jautāt, kādas eh, risinājumi ir paredzami, jo es saprotu labos nodomus. Tomēr viena no domām, kas izskanēja dažas nedēļas iepriekš, papildus varas un resursu dalīšanai, eh, tā būtu valsts sadalīšana. Vai pastāv risks ka var atgriezties pie dienvidu un ziemeļiemenas, kāda pastāvēja desmitiem gadu un kas iesaldēja zināmus konfliktus. Mans otrais jautājums attiecas uz um, to, ka papildus uh, humānai palīdzībai, kas ļoti grūti šobrīd ir īstenojama konkrētā dienā, kāda varētu būt Eiropas Savienības uh, loma, vai Eiropas Savienībai šeit ir kāds svars. Kad es apmeklēju Jemenu, tad man paliek iespējas, ka iedzīvotāju vidū eh, Eiropas Savienībai ir visai neskaidrs vai pat neizprotams jēdziens. Vai šodien Eiropas Savienībai ir kāds reāls svars sarunās tiešā vai netiešā veidā, ņemot vērā tās darbības, ko tā var iztenot eh, citās valstīs, un arī vai tai ir kāds eh, redzējums, ko vajadzētu darīt iemeni sakarā. Paldies, eh, ministrs Kunz, un tagad vārds kolēģim Kānam. Uh, thank you. Uh, can I also thank the ambassador for the feedback? Paldies. Paldies arī par vēstniecēju par viņas sniegto informāciju. Nu, ir skaidrs, ka militāra risinājuma problēmai nav. Gluži pretēji. Potenciāls, ka sektoriānisms varētu izplatīties uh, tuvajos austrumos un arī tālāk, tas ir risks, ar ko mums ir jāsaskaras šodien. Un Hutī grupai ir jāsaprot, cik bīstams ir uh, tas uh, virziens, kādā viņš šobrīd ved Jemenu. Irānai pilnīgi noteikti ir svarīga loma spēlējama apmaldot Hutī Un es atzinīgi vērtēju to lomu, kādu spēlē Turcijas un Pakistānas valdības, mudinot Irānu uzņemties šo te lomu. Mēs eh, pilnīgi noteikti negribētu, ka Jemenas situācija izplatītos. Mēs eh, no vēstures zinām, ka Hūtī ir eh, spēlējuši divos virzienos, gan militāri, gan politiski un ir jāaptur šis militārais atzars. Ir nepieciešams politisks risinājums, un es domāju, ka Eiropas Savienībai arī būtu jāspēlē daudz uh, pozitīvāka loma šajā procesā, izmantojot ANO, veidojot plašāku vienprātību un arī atbruņojot hutī spēkus, um, uzliekot, piemēram, ieroču embargo jeb kādiem militāriem grupējumiem, kas darbojas Jemenā ir nepieciešams, lai Hadija valdība atsāks pilnvērtīgi darboties, un mēs nevaram ļaut nekādām grupām izmantot spēku, lai gāstu leģitīmu valdību. Mēs vēlamies redzēt šo nacionālo dialogu, kas tika pieminēts, kur būtu pārstāvēts visas grupas un tiktu vairota nacionālā vienotība. Nu, un pēc šīta konflikta uh, arī ir jāskatās, eh, kā mēs varam eh, palīdzēt Jemenai veidot civilo infrastruktūru, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu to, ka mums nebūtu neizdevusies valsts situācija Jemenā. Paldies! Paldies Kāna kungam! Loha Pillere. Lūdzu. Tanki, Herr Vorsitz. Paldies! Un sirsnīgi pateicos arī vēstniec kundzei par jūsu ziņojumu. Mums parlamentā ir šīs delegācijas uz Jemenu, jau 11. gadā vai 12. gadā tā tika nosūtīta, lai sekmētu šo nacionālo dialogu. Bet, kā jūs pieminējāt, šis dialogs nav stabils, vienmērā tādēļ, ka Hutu um, kaujinieki nav iesaistīti šajā dialogā. Nu, un tādēļ ir svarīgi, lai valsts institūcijas tomēr tiktu veidotas, jūs īsi to norādījāt. Vai jūs varētu sīkāk uh, par to pavēstīt, tātad, uh, kāda uh, varētu tikt panākt pamieris vai, vai, vai kā darbības pārtraukšana mūsu loma valsts institūciju jomā, piemēram, tieslietu sektorā vai, vai pakalpojumu sniegšanā, tas būtu jāveido Saudārābija arī norādījusi, ka šajā konfliktā tam ir centrāla nozīme. No Saudārābijas uh, valdība ir uzņemās atbildību par šo procesu, lai um, Jemen nekļūtu par, par uh, beztiesisku valsti. Lai arī savu darābību tomēr uh, sekmētu to, ka um, tiek veidot šis valsts kā struktūras. Paldies. Dank. Uh... Paldies. Un tagad vārds Tieskungam. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atbalstīt viedoklī par to, ka Eiropas Savienības nostāja ģimenes krīzē nedrīkst būt vienpusējiem. Nedrīkst nostāties par labu kādai no pusēm. Mums ir jābūt objektīviem, jo ir jāpatur prātā tā problēmas, ko uh, rada Eiropas Savienības piestiešanās tai vai citai pusē Ukrainas krīzes gadījumā. Mums ir jāmeklē objektīva pieeja un atrisinājums krīzē. Paldies! Your intervention we have exhausted. Ah. Paldies! Nelzē Horkungam vārds. So my best wishes to the Abba. Pirmkārt, jau labā vēlējuma vēstniecei. Jāsaka, ka viņai bija izdevusies tiešām lieliska vizīte cilvēktiesību komiteja apmeklēja Jemenu pagājušās parlamenta sasaukuma beigās. Nu, un jāsaka, ka situācija tikai pasliktinājusies Jemenā jau to laika lietas nebija uh, labā stāvoklī, un tagad viss ir kļūst vēl tikai sliktāk. Nu, kā mēs to laiku sagaidījām. Nu, varbūt ir tāds uh, kopsavilkums, nezinu, bet, um, ja tomēr mēs saņemtu kādu atbildi, eh, jāsaka, ka, ja es pareizi atceros, tad plenārsēdes debatēs eh, Varnēs Aštāna teica, ka um, ir nepieciešama jauna pieeja Eiropas Savienībai, bija arī Londonas konferences, kur izskanēja dažādi solījumi. Nu, un uh, jāatzīst, ka izdevies mums nav. Un es domāju, ka mums tomēr būtu jābūt mazliet pazemīgiem, ir jāsaprot, uh, kuras ir tās kļūdas, ko pieļāvām. Mūsu darba grupa ir arī tikusies ar ANO preterorismu koordinātoru nesen, un viņš teica, ka nu, ir mazliet par vēlu. Mums ir jāpanāk, ka mēs nepieļaujam to, lai valsts nonāk šādā stāvoklī, jo tad, kad eh, tās jau šādu stāvokli ir sasniegušas, nu, tad ir par vēlu. Ir jāsaprot, kādas mācības mēs varētu gūt no Jemenas krīzes un kas ir neizdošanās pamatā. Mm, būtu interesanti uzzināt, vai jūs arī piekrītat eh, tam, ka Jemenā bija pareizie priekšnosacījumi, bet eh, Jemenai gluži vienkārši nebija resursu tos īstenot. Bija veiksmīgas pārējas izredzes Jemenā, bet vietējām eh, institūcijām gluži vienkārši nebija kapacitātes to visu īstenot. Nu, lūk, tā kā nu, varbūt, ka mēs nenodrošinājām pietiekamu eh, ne tikai finansiālu, bet arī cita veida atbalstu. Un, nu, un ja tā, tad varbūt mēs eh, tiešām varam gūt kādu labu mācību no Jemenas situācijas arī attiecībā uz citām valstīm. Mēs, eh, protams, esam atbalstījuši sarunas starp abām pusēm, bet pēc idejas, ja ir tāds reģionāls proksija karš arī, piemēram, attiecībā uz Irānu, un tad ir jāskatās, kā mēs varam uh, skatīt eh, reģionu jautājumus kopumā, vai iespējams, ka tā var atrisināt situāciju Jemenā. Paldies, tagad došu atkal vārdu vēstniecei atbildēt uz eh, izskanējušiem komentāriem. Paldies! Eh, paldies par tiešām lieliskiem jautājumiem. Es redzu, ka jūs tiešām cieši sekojat notiekušajiem Jemenā. Sākšu ar pēdējo komentāru. Jā, es domāju, ka tik tiešām mums ir nepieciešams uh, gūt mācību. Mums nebija visaptaroša pieejas, bija dažādi donoru solījumi, bet mums neizdevās. Un tāpēc tiešām te ir jābūt pazemīgiem un taisnība runa nav tikai par finanšu resursiem. Jemena bija uz uh, tāda ceļa, kur uh, dažādās puses bija ķērušās vienotrai pie rīku 2011. gadā, nu un tad mazliet atkāpās viena no otras, un tagad eh, situācija ir tāda, kas varētu valsti novest bezizējā. Nu, un priekšnosacījumi iespējams, ka bija, bet tie tika īstenoti ļoti lēni. Sabiedrība, kas eh, cerēja uz tādām miera dividendēm, galu galā zaudēja uzticību vienotājai valdībai kas bija drīzāk tāda uz sevi vērsta un mazāk nobežījusies attiecībā uz uzticamības nodrošināšanu valdībai. Nu, tā pašā laikā gan jāsaka, ka Jemenā ir dažādi tādi vēsturiski aizvainojumi, kas ir radušies ne tikai desmit, bet arī simtu gadu vēstures laikā, un tie nekad nav tikuši līdz galam atrisināti. Nu, un otrkārt ir jāsaka, ka bija prezidents, kurš varbūt gribēja labu, bija gatavs pārmaiņām, gribēja kļūt par tādu pozitīvu līdera tēlu, bet diemžēl nevarēju uzturēt šos uzņemtos apgriezienus, jo vēl ar viena bija gan daudz iepriekšējo spēku, kas kavēja viņa centienus. Viņam nebija pietiekami daudz atbalstītāju. Runājot par starptautisko sabiedrību, jā, es domāju, ka nereti mums tik tiešām nav nepieciešamo mehānismu, kas ļautu ātrāk palīdzēt valstīm, kuru institūcijas nevar risināt caurskatāmības, efektivitātes un korupcijas apkarošanas jautājumus. Jemen ir viena no korumpētākajām valstīm pasaulē. Nu, ne, jūs arī kā ar budžeta jautājumiem saistīta grupa zināt, ka donoriem nereti ir ārkārtīgi grūti panākt kaut kādus ātrus resursu piešķiršanas mehānismus šādās situācijās. Uh, Ir nepieciešama līdzekļi, lai stiprinātu un veidotu vietējās institūcijas, un tam ir nepieciešams zināms laiks un arī stabilitāte, uz ko šos centienus balstīt. Vēl kādam jautājumu kopa, kas izskanēja, kam es arī gribu pievērsties, ir Eiropas Savienības spēja pozitīvi iejaukties. Nu, te arī izskanēja jautājumi attiecībā uz Hutī un viņu līdzdalību nacionālajā dialogā. Piedalījās viņi vai tomēr ne? Hutī piedalījās nacionālajā dialogā, par to es jau izteicos iepriekš, un viņi piedalījās gan efektīvi. Visas puses viņas uzskatīja par ļoti konstruktīvu spēlētāju, jo Jemeni vienmēr ir uzsvērs, ka Hutī ir daļa no Jemenas iedzīvotājiem un ka Viņi ir ārkārtīgi būtiska daļa ģimenes sabiedrībā, kas uh, atgūst uh, sapienākošās pozīcijas. Un, protams, uh, es piekrītu Eiropas Savienībai ir spēcīga loma spēlējama, esam veikuši konflikta analīzi. Ironiskā kārtā tas notika februārī. Mēs skatījām visus dažādos konflikta cīnuļus ļoti analītiskā veidā. Nu, un viena lieta ir skaidra. Eh, tieši Eiropas Savienības objektivitāte. Eh, tā pašā laikā nodrošinot veiksmīgu sadarbību GT10, tā ir 2010. gadā izveidot vietējo vēstnieku grupa, KCC mm, valstis, EP5 un Eiropas Savienība, un tāpat arī Japāna, Turcija Lūk, visus, visus šie spēlētāji kopā ir centušies atbalstīt Jemenu, un arī Eiropas Savienības loma bija ļoti skaidra. Proti, vērsties pie visām valstīm, arī tām, kas nebija pievienojušās KCC iniciatīvai. Nu, un tas ir tas, ko mēs gribam veiksmīgi īstenot, vēl ar vienu uzturam sakars ar visām pusēm. ir Eiropas Savienības dalībvalstu misijas. Regulāri notiek saziņa ar Hūtī pārstāvjiem, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo viņa ir grupa, kam nav īpašas politiskas pieredzes, un viņi ir pieļāvuši vairāk nekā vienu kļūdu līdz brīdim, kad beidzot īstenoja savu diezgan tādu skopvērsumu. Tālāk Irānas loma un vai šis tiešām ir tāds proksija karš. Ļoti ilgu laiku Irānai nav bijusi būtiski loma spēlējama Jemenā. Hutī vērstos pie Irānas, eh, ir notikušas vizītes, un eh, dažreiz ir eh, izteikti arī strateģiski ieteikumi. Un pēdējās dienās un mēnešos esam novērojuši to, ka Irāna ir palielinājusi savu lomu Viņi ir stiprinājuši savu retoriku, jo īpaši jau pēdējās dienās. Protams, ka tas rada bāžas mums visiem. Mēs uzskatām, ka īpaši noderīgi tas nav. Tomēr es vēl ar vienu gribu uzsvērt, ka es zinu, ka ir arī mūsu partneri, kas līdzīgi domā. Proti, ka Jemenas situācija ir nacionāla problēma un te runa ir par nacionālu iekšzemes jautājumu nokārtošanu. Nu, bet uh, ir saprotams, un tas nav nekāds pārsteigums, ka Saudārābija pašreizējā ģeopolitiskajā kontekstā Irānas iesaistīšanos uzskata par īpaši nevēlamu. Tas tiek uzskatīts par draudu nereti esam dzirdējuši dažādus diezgan interesantus izteikumus par, piemēram, asi, kas šķērso šo te reģionu, bet, nu, viena lieta ir varbūt neveiksmīgi izvēlēta retorika, un otra lieta ir faktiskā ietekme. Šobrīd parva mandātā Irānā ir divi kūģi, tie nav Jemens teritoriālajos ūdeņos, bet tie tomēr ir ļoti netālu. Un tieši kuģi, kurš vienkārši ir tur noenkuroti un nekādas citas darbības nav novērotas. Paldies arī par to, ka tika atgādināts par to, ka situācija varētu izplatīties arī ārpus ģimenes ar robežām. Nu, un eh, tas eh, ir vērojams arī citās valstīs ar eh, lieliem zaudējumiem. Līdz šim Jemenai ir šāda situācija tikusi aiztaupīta. Tāpēc, ka ir šie zaidi, šī apakšgrupa, kas ir jau kopš viduslaikiem dzīvojuši Jemenas teritorijā. Nu, un viņam nekad nav bijuši nekādas savstarpējas problēmas, lūkšanas notiek vienā un vienās mošajās ir arī sastarpējas laulības un uh, reliģiskā praksa ir bijusi ārkārtīgi tuva. Tomēr Hutī, lūk, ir tomēr zināms nošķīrums, proti Hutī, kas vietēja ir bijuši ļoti labi integrēti, ir meklējuši partnerus ārvalstīs un ir uh, vairāk pieslējušies Irānai nu pat eh, ņemot vērā nu pat ieskicēto nacionālo kontekstu, tas arī nav īpaši pārsteidzoši. Līdz ar to atbilde būtu tāda, ka ir jāstiprina Jemenas eh, nacionālās struktūras, bet, nu, protams, lai to darītu, ir nepieciešams nodrošināt stabilitāti, dialogu un varas dalīšanu, kas būtu pamatota un stabila. Nu, droši vien, ka no starptautiskās sabiedrības puses ir nepieciešams nodrošināt arī mehānismu, kas ļautu Jemenas institūcijām ātrāk nostāties uz kājām. Pēc uh, tāda pārāvuma valsts stabilitātē. Mēs visi arī atcerēsimies, ka prezidents uh, nodrošināja trauslu stabilitāti visā Āfrikas ragā. Nu, un varbūt vēl pēdējā lieta - hutija atbruņošana. Nu, protams, ka nav nekādu šaubu par to, ka atbruņošana būtu ļoti būtisks elements samierināšanas procesā, bet mēs runājam par valsti, kas ir viena no vis smagāk apbruņotajām valstīm pasaulē. Es īsti nezinu statistiku, bet 68 eh, miljoni eh, nelielu šaujamieroču tik daudz tiek lēsts, ka ir valstī ar 25 miljoniem iedzīvotāju. Nu, un 60% eh, iedzīvotāji ir jaunāki par 45 gadiem. Līdz ar to šādu tēmu cilvēku apbruņošana, nu, tas nav vienkārši uzdevums. Nav nekādu šaubu, ka varas monopolam būtu jābūt valsts rokās. Tas ir vienīgais veids, kā var nodrošināt eh, stabilitāti jebkurā valstī. Eiropas Savienība ir arī vadījusi eh, civilā sektora reformas, aptuveni 60 miljonu šogad ir iztērēt, lai reformētu iekšlietu ministriju, policijas spēkus, un arī to visu sasaistot arī ar tiesu sistēmu Nu, bet, protams, kā attīstības ambīcijas šobrīd ir eh, uz pauzes, ņemot vērā situāciju. Tomēr esam apņēmušies to īstenot. Paldies! Paldies, eh, eh, vēstniece! Uh, uh, ar to mēs beidzam šo tematu un atgriežamies pie informācijas par Eiropas Savienības Tunisijas starpparlamentāro vizīti, kas notika aprīlī. Misiju vadīja delegācijas vadītājs Pancerī. Tā notika pirms eh, aptuveni nedēļas, un uh, termiņi bija ļoti svarīgi, ņemot vērā teroristu uzbrukumus Bardo muzejā un ņemot vērā um, arī kopīgo deklarāciju. Jūs esat pieminējuši visus būtiskos jautājumus cīņu pret terorismu, sadarbību brīvās tirzniecības ziņā, imigrācijas, eh, mobilitātes eh, un kaimiņa attiecību politiku jomā. Mūsu sadarbības ar vidusjūras valstīm ietvaros. Un tādējādi es tagad vēršos pie kolēģi Pancierī, kurš izklāstīs mums būtiskāko uh, vēstījumus šā š, Tunisijas apmeklējuma laikā. Paldies, priekšsēdētāji, kā jau eh, tas tika mm, pieminēts iepriekš, apmeklējums notika no 6. līdz 8. aprīlim. Mēs tikāmies ar eh, galvenajām eh, politiskajām partijām, iesaistītām pusēm, valdības pārstāvjiem. Tas bija ļoti nozīmīgi, jo tas uzsāka jaunu etapu sadarbībā ar jauno Tunisijas parlamentu, kurš tika ievēlēts nesenajās e, vēlēšanās. Jūs atcerēsieties varbūt, ka šī vizīte notika dažas dienas pēc e, uzbrukuma Bordo muzejam, kas e, atbalsojās taiskaitā pilsētunisīs sabiedrībā. Un um, tāpat um, jānorāda, ka šie teroristu uzbrukumi ļoti negatīvi ietekmē gan politisko dzīvi, gan ekonomisko dzīvi un turistu plūsmu. E, mūsu delegācijas deputāti, kas pārstāv dažādas valstis, mēs e, varējām e, konstatēt, kā citu valstu līdzsabiedrību reisi bija praktiski tūkši. Pat mēs saprotam, ka ir nepieciešams mūsu atbalsts pārējais laikā, gan politisks, gan arī e, ekonomikas un finanšu atbalsts caur investīciju politiku. E, tiekoties ar deputātiem un citiem pārstāvjiem. Kļuva skaidrs tas, ka pārējais tas panākumi Tunisijā ir ļoti svarīgi gan visai, pār, eh, visām pārējām Magreb valstīm, gan arī Eiropas Savienībai. Tāpēc mums ir jāpieno pūliņi un mums kā Eiropas parlamentam ir jā Eh, lemj, kā mēs varam sniegt eh, atbalstu, jo mēs nedrīkstam pieļaut to, lai šī nelielā, bet ļoti svarīgā valsts eh, cieši sakāvi. Mums ir arī jāapzinās, ka tās kaimiņu valstī Lībijā ir visai sarežģīta situācija, un mēs sagatavojam kopīgu deklarāciju kopā ar Tunisijas deputātiem, uh, kurā nosodījām terorismu, kā arī tika norādīts, ka ir jāveido kopīga un globāla stratēģija cīņā pret terorismu, ka ir arī jārisina reģionālo nevienlīdzību jautājumi un jāpabeidz ekonomiskās un sociālās reformas pašā Tunisijā, kā arī Ļoti svarīgi ir eh, pabeigt brīvās eh, tirdzniecības nolīgumu. Gan Tunisijas parlaments, gan Eiropas parlaments, abu pušu um, pārstāvis piedalījās šajā procesā. Tāpat tā ir jārunā par mobilitāti, kas ir uh, nozīmīgi abiem vidusjūras krastiem, un šajā sakarā jārunā ir arī par vīzu politikas maiņu. Tunisijas um, saruna partneri norādīja, un arī deklarācijā ir iekļauts um, jautājums par parāda rekonversiju lai varētu to pārveidot par investīciju politiku. Tunisijas eh, prezidenta vizīte nu, veiksmīgi noritēja Francijā daļēji arī runājot par šo parāda konversijas pasākumu, un tāpēc arī mēs uzskatījām par būtisku iet pa šo ceļu. Turklāt, ņemot vērā notiekošos pārskatīšanas procesu, šis būtu ideāls brīdis, lai redzētu, kā mēs varam pārskatīt mūsu nostājas un politikas attiecībā pret Tunisiju. Mūsuprāt, ir jāizveido jaukta uh, parlamentārā komisija, lai tas būtu kā sadarbības fórums starp abām instancēm, gan runājot par attiecībām starp Tunisiju un Eiropas Savienību. Un tīri tehniski runājot, šī e, vizīte bija ļoti veiksmīga un ir pienācis e, pāriet no vārdiem pie darbiem. E, tagad es dodu vārdu vēlreiz Marijai deputātei Aljo Marī. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka Pancerīkungs pilnīgi pareizi pasvītroja tās saiknes, kas mums pastāv ar Tunisiju, kas ir viseiropeiskākā šī reģiona valsts. Un arī tunisieši ir apmetušies daudzās Eiropas valstīs ekonomika. Domāju, ka terorisma ekonomiskās sekas ir ārkārtīgi negatīvas Tunisijā, kura galvenokārt pārtiek no turisma. Un es pilnībā atbalstu domu, ka ir jāveic es, mm, konkrētākas darbības. Tāpat ļoti labi es atceros Eiropas Savienības ārlietu ministra sanāksmi, kurā 2011. gada februārī es no saviem partneriem saņēmu finansiālu apņemšanos atbalstīt Tunisijas eh, ekonomisko attīstību, konkrēti Tunisijas centru un eh, komunikācijas līdzekļus. Man zināms ir, ka šī apņemšanās ir atkārtot vairākas reizes, taču. Un, nešķiet, ka būtu veiktas atbilstošās iemaksas. Un, manuprāt, tā, tā ir viena no uh, problēmām, kāpēc nepastāv ticamība Eiropas Savienībai. Mēs uzņemamies saistības, bet nav skaidrības, ka tās tiks īstenotas un vēl jo vairāk termiņos. Šeit mēs redz, lai redzētu saikni starp starp vārdiem un darbībām. Vai jūs savā vizītes laikā runājāt par šiem jautājumiem, un vai jūs esat, vai esat saņēmuši informāciju vai kādu atgriezenisko saikni attiecībā pret eh, par summām, ko atbloķēta Eiropas Savienība pēc 11. gada revolūcijas. Paldies, Hovita kungs! Pants Ēriekungs vēlas jums lūko vecāku vienlaikus ar jums eh, bija Tunisijā ar kādu citu komiteju. Ar Lībijā ir liels problēmas. Un, um, un līdz ar to mūsu pienākumi šajā valstī bija apgrūtināti, bet ja būtu augstāk drošības tā Lībijas un Tunisijas eh, robežu, tas noteikti palīdzētu. Uh, mazināt terorisma draudus un risku šajā valstī. Lūk, man tā, tā, tā, tas ir tāds aktuāls jautājums. Mums tur ir kāds projekts, kas nav aktivizēts, varbūt vajadzētu to, to, to darīt. Un vēlos uh, pavaicāt par cienīgumu, ko jūs par to domājat. Varbūt komisija vajadzētu šeit piesaistīt attiecīgi, lai šo projektu turpinātu, lai stiprinātu robežu starp Tunīsiju un Lībiju. Paldies, Hovita kungs, un tagad uh, vārds. Veržjā. Paldies. Nākošais runātājs Marija Kristīna Veržjā, kur arī piedalījās šajā Tunisijas eh, apmeklējumā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka jūs izsakāties franču valodā. Es eh, esmu dedzīgi savas valodas aizstāve. Un eh, ne jau lai konkurētu ar angļu valodu, es domāju, ka ikvienam ir tiesības uz savas valodas um, respektu, un, diemžēl, šajā ziņā mūsu parlamentā vēlojams regress. Jā, tik tiešām es apmeklēju Tunisiju pagājušajā nedēļā un atbalstu mūsu kolēģi Pancēri sacīto. Domāju, ka e, šī misija bija visai īsa, uz vietas mēs uzturējamies 48 stundas, bet mums notika ļoti auglīgas sarunas, un es kopumā atbalstu Pancēri kungs sacīto, es eh, tikai labošu, ka eh, gandrīz nebūtu pareizais termiņš, bet praktiski visu. No savas puses piebildīšu to, ka pēdējā mm, pusē dienas mēs tikāmies ar UGTT ģenerāla sekretāru un visi, kas interesējas par Tunisiju, zinās, kāda bija šī UGTT loma um, pārmaiņu procesā. Ģenerāls sekretārs īpaši pasvītroja Tunisijas parādu jautājumu un, manuprāt, šis jautājums ir jāskata visai nopietni, tāpēc, ka Manuprāt, Eiropas Savienība nebija uzdevuma augstumos Tunisijas izaicinājuma sakarā, ņemot vērā to, ko tā pārstāv šajā reģionā un turpina pārstāvēt. Un no savas puses vēlētos novilkt varbūt um, paralēli, kas izklausīsies visai drosmīga, bet ja mēs sniedzam palīdzību Ukrainai un solam uh, Eh, Tunisijai, lai gan vajadzības Tunisijai ir mazāks nekā Ukrainā, un kur mēs esam jau nodrošinājuši demokrātisku procesu, savukārt Ukrainā mm, varētu par to šaubīties, it īpaši ņemot vērā valstī pastāvošo korupcijas līmeni. Domāju, ka mm, brīvās tirzniecības nolīgums arī uh, rada jautājums mūsu deputātiem. Man šķiet, ka viņi jau pauda savas bažas, un es domāju, ka tās ir jādara zināmas un jāmeklē atbildes šajā jomā. Tā kā es strādāju arī Pilsonisko brīvību komitejā, un īpaši tūs man ir mobilitātes jautājums, es gribētu arī um, uzsvērt uh, šo aspektu. Tu, Un tajā vēstījumā, ko mēs vēlamies nodot Tunisijai, ir jānorāda, ka, eh, lai šis, par, šīs partnerattiecības būtu patiesas un nevis vienpusīgas, šobrīd eh, to tunisiešu puses raugoties, tas ir vienpusējs, un tunisieši neredz to, ko viņi var gūt šī mobilitātes partneru Eh, šīs mobilitātes partnerības ietvaros. Par parādu runājot, es gribētu mazliet koriģēt, kas nozīmētu to, ka es ne, ne pavisam par simt procentiem piekrītu pacerī kunga sacītājiem par to, ko Francija ir devusi šajā jomā. Francija ir bijusi galvenais Tunisijas kreditors līdzvērtīgi ar um, SVF, ar investīciju banku, Āfrikas banku. Uh, jeb eh, vai, eh, eh, Francijas gadījumā tā ir 13% Tunisijas valsts parādu turētājiem. Un turklāt Šī palīdzība būtu tikai ūdens pili ņemot vērā Tunisijas, eh, eh, Tunisijas vajadzības. Eh, Vācija savukārt un Beļģija ir pielikušas pūliņus, ir konvertējis 10 miljonus no 13 Eh, miljoniem, un Itālija anulējusi daļu no Tunisijas parāda. Domāju, ka šeit ir palicis vēl darāmais, un ņemot vērā to, ko sacīja kolēģis Hovits, jo man bija iepriekšējās vizītes laikā tikties ar Uban um, misiju ka kamēr Tunisijā nav pietiekamā līmenī izveidot valsts, nav iespējams eh, strādāt Lībijā. Ir nepieciešams kāds valsts minimums, jo arī Lībijas eh, problēma ļoti smagi atsaucas uz Tunisijas eh, problēmām. Paldies, Veržākundze, par izklāstu un dodu vārdu trešajam delegācijas loceklim, kas ir kolēģis Kastāv. Cie, prezidente, e, eh, non ho avuto... Vēlreiz priekšstādātāji. Nu, diemžēl nedzirdēju Panceļa kunga izklāstu par mūsu vizīti valstī, bet um, domāju, ka visu mūsu vārdā es varu sacīt, ka mēs, protams, ka visi bijām vienprātīgi secinājumos un pieejā kas izriet no šīs eh, vizītes, un eh, var piekrist arī kolēģis un nu, pats sacītajiem. Viņus izklāstam, kas mums ir nepieciešams. Eh? Mums nepieciešams nodrošināt, lai mūsu rīcībā būtu juridiski tāds robusts instruments, un nu, kas ļautu mums veidot ilgtermiņa strateģiskas partnerattiecības ar Tunīsiju. Un parlamentārā komisija, lūk, varētu būt šāds risinājums. Uh, Kas attiecas uz parādu problēmu, es tiešām ceru, ka tuvākajā laikā kaut kas tiks darīts šai sakarā un ka to darīs ne tikai individuāls atsevišķi saimvalsts, bet uh, savienību kopumā. Jo nav apšābāms, ka um, Tunīsijas uh, sataiskā vērtība ir daudz lielāka nekā tās varbūt teritorijas vai iedzīvotāju um, skaits, um, kā priekšstats tas rāda, tad tas rasies kanosīm daudz lielāk. Uh, problēmas tad, no drošības viedokļa raugoties ar, uh, uz robežas ar Lībiju. Nu, patiesībā Tunisijas dienvidi ir visai līdzīgi Tunisijas, uh, tātad Lībijas uh, teritorijai. Un es domāju, ka šai sakarā Tunisija varētu kļūt par mūsu vērtīgu sabiedroto, veidojot labas attiecības ar tādu mērenāk noskaņotiem lībiešiem, kur problēmas gadu gaitā ir krietni samilzušas. Nu, tā kā Mēs uh, nedrīkstam par zemu novērtēt to vērtību, kādu mēs varētu iegūt no uh, labākām attiecībām ar Tunīsiju. No Tunīsijas uh, progresa, protams, tas pirmkārt nāk vēl pašā valstī, bet arī mums, un tas būtu mums ļoti spēcīgs sabiedrotais uh, ilgtermiņā. Un palīdzēt mums īstenot uh, mūsu misijas uh, mērķus. Uzlabojot uh, ļoti satraucošo un, un uh, tādu samilsušo problēmu Ziemeļāfrikā. Jāsaka, ka pakalpojumu nu, valsts tātad, sektors valstī strādā diezgan, diezgan fragmentēt un trūkst politiskās virsvadības, trūkst strateģiska redzējuma. Patiesībā runā par varas vakumu. Nu, un vakuums jau nekad uh, nepaliek neaizpildīts, un, kā mēs zinām, no Lībijas piemēra, ja pastāv šāds vairs vakums, tad es to dažādas frakcijas, dažādi mm, tātad karavīgi grupējumi. Mums jāatzīst Tunīsijas strateģiskā nozīme. Šī nozīme vismaz tikpat uh, um, augsta kā, kā Kievas nozīme. Un to ir uzsvērši arī paši tunīsieši no savas puses. Mums jāatzīst, ka mums nepieciešams sekmēt drošības stabilitāti um, Ziemeļa Afrikā, vidusjūras uh, dienvidu krastos Tas ir mūsu pašu interesēs, un um, tikai tā mēs nodrošināsim arī drošu nākotni sev. Ne tikai Ziemeļa Afrikai, bet, uh, bet arī paši sev. Tā kā likmes ir tiešām ārkārtīgi augstas, un um, tas ir jāatzīst. Mums jāpanāk, ka mēs panākam tādu vienošanos, kas uh, uh ir atbalstāma visām pusēm, ne tikai uh, tiem politiskiem spēkiem, kas mums ir tīkam, ne tikai politiskā līmenī, bet arī ekonomiskā līmenī, tas atkal sabiedrības līmenī. Mums jāpanāk, lai um, sadarbība būtu visaptvaroša. Un kopējā parlamentārā komiteja būs ļoti labs instruments, manuprāt. Paldies, kas tādo, kungs. Un pēdējais mūsu runātājs ir mūsu oktobra vēlēšanu komisijas vadītājs. Tuniks, jā, tiešām es biju Eiropas parlamenta delegācijas vadītājs. 11. gadā es biju galvenais novērotājs Tātad um, nu, pēdējās vēlēšanās nu, tas nebija es, bet, bet kāds cits mans kolēģis, bet nu labi, katrā ziņā par šo tēmu, manuprāt, izteikšos gan. Paldies visiem kolēģiem par um, darbu šajā delegācijā, kas bija tātad uz vietas Tunīsijā. Tas notika uzreiz pēc šī briesmīgā teror, teroristu uzbrukuma, bija svarīgs politisks signāls mums tur būt klāt un, un, un, un, un uh, mūsu um, iesaists sarunās ar. ar ar Tunīsiju, manuprāt, to arī skaidri izcēla daudz aspektu, jau tik pieminēt no kolēģi puses, tos, tos es ne, neatkārtošu. Vērmu viedokļu piekrītu un vēl viens jautājums par iekšējo drošību. Jautājums par iespējamo sadarbību ar, ar piemēram, Eiropas starpniecību. No tunīsiešiem esam dzirdējuši, ka vairāk kā viens miljons bēgļu ir valstī, pārsvarā no Lībijas. Un eh, tas, protams, ir eh, viens faktors, kas atstāja gan finanšu slogu uz eh, valstī, gan arī um, sāsiniekšējās drošības situāciju valstī. Nu, un jautājums līdz ar to ir, vai tunīsieši to ir pieminējuši, un vai viņi ir vēršies ar konkrētiem lūgumiem pēc sadarbības šajā jomā, viņam ir konkrētas ierosmes, un par Eiropolu. Eiropola ir labs pārskats par um, teroristisku organizāciju struktūru, kas darbojas gan Eiropā, gan arī iekļūst Eiropā no Ziemeļāfrikas, un nu, tāds tā kā tīkls uz Ziemeļāfrikas organizācijām. Lūk, jautājums, vai šeit ir tāds, zināms, potenciāls atbalstīt Tunisiju ar, piemēram, ar tiem datiem un informāciju, kas mūsu rīcībā par šiem tīkliem, un arī otrādi, vai tunisieši ir gatavi, vai arī varbūt tas būtu viens jautājums, par ko būtu jārunā, tātad, kur uh, Tunisijas um, informācijas apmaiņas sadarbību mums vajag uzlabot, tātad, lai arī tunisieši mums sniegtu viņu rīcībā esošu informāciju par teroristiem. Lūk, un vēl viens aspekts eh, - investīcijas, eh, kas eh, pat labāk plūst no Eiropas Tunisijā, kas vēl vēl laiku tur, tur jau figurē, ir svarīgi, lai šī investīcija plūsma neapsīktu. Un vai šajā jomā ir kādas eh, papildus iespējas, eh, tātad eh, nevajadzētu uzlabot mūsu delegācijas darbību un mūsu vēstniekus aktīvāk iesaistīt, koordinēt šos pasākumus, lai mūsu investori arī tādā ilgtermiņā skatītos uz šo, šo reģionu, tomēr paliktu valstī, lai, lai institūcijas nav izplūst no, no Tunīsijas. Un tas manā, manās acīs saistās ar konkrētiem projektiem. Uh, investīcijām ekonomikas jomā no Eiropas Savienības puses. Tie varētu būt kā tādi stimuli mūsu uzņēmējiem. Uzsvērt, ka lūk, te kaut kas notiek, jā, un uh, tuvākajā nākotnē mēs kaut ko plānojam. Un lūdzu, tagad ne, nepametiet šo valsti, bet izmantojiet, uh, uh, lūk, mūsu plānus, balstoties mūsu plāniem. Es domāju, lūk, tā, tās ir tās jomas, pie kurām mums vajadzētu vēl nedaudz um, piestrādāt. Paldies! Vielen Dank. Paldies, Galakungs. Nu, ko pats arī kungs, vai jūs vēlētos reaģēt uz uh, izskanējušiem komentāriem un jautājumiem, kas izskanēja no delegāta puses lūdzu? Sī, brevemente, jo pensu questo, ki... Mm, Jā, izteikšos pavisam īsi. Tātad paldies visiem par uh, komentāriem un jautājumiem. Nedaudz pārkomentēšu kolēģu paustās idejas un jautājumus. Nu, tiešām ir īstais brīdis pāriet no vārdiem uz darbiem šajā jomā. Tas ir skaidrs. Ir ja nepieciešami konkrēti pasākumi, konkrētas uh, darbības, lai palīdzētu šai valstī. Uh, tas ir būtiski, lai mums uzticētos. Pēdējā padomas sanāksmē 17. martā tiek runāts, runāts par kādiem 180 miljoniem finanšu instrumentu, kas tiks pie, piešķirts Tunīsijai, bet jāsaka, kopš 11. gada donoru valstu aktivitāte nav bijusi tās, tās požākā, tā ir bijušas saistības, kas nekad nav materializējušās, un tas ir absolūti nepieņemami. Mēs neesam pildījuši pieņemtos mums sniegtos solījumus, un uh, mums ir lūgts ekonomisks un finanšu atbalsts, esam apņēmušies tādu sniegt, un, ja reiz esam ko solījuši, tas arī jāpilda. Ir pienācis laiks to tiešām pildīt, pēdējais brīdis. Jā, mums ir um, jānodrošina atbalsts, un ne tikai finanšu un ekonomisks atbalsts, bet arī tie prātīgas dabas eh, atbalsts lai mēs palīdzētu Tunisijas eh, sabiedrībai kļūt saliedētākai un lai mēs palīdzētu īstenot eh, dažādus projektus, kas ir eh, plānoti, kas ir iesākti un kuriem nu, pietrūks tagad nobeiguma. Par struktūra fondiem runājām, ka ārkārtīgi grūti ir piesaistīt struktūra fondus tām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībās. Tā tas ir, bet uh, Nu, tunisiešiem ir nepieciešams eh, kaut kas līdzīgs struktūra fondiem, tāds nopietni investīciju pakotne, kas eh, palīdzētu tunisiešiem veikt efektīvas struktūrālās reformas, kas valstī ir tik ļoti nepieciešams. Lūk, to arī uzsvēra, manuprāt, mans eh, kolēģis Galerija. Tas ir nepieciešams Tunisijai dažādām ekonomikas nozarēm, lai tās varētu sekmīgi funkcionēt. Un, bez tā ekonomiskas un sociālas progresas izpaliks, kā to minēja arī kolēģi. Par drošības jautājumiem runā par cīņu pret terorismu un migrācijas jautājumiem. Un tie visi jautājumi, kas ir mūsu interesēs. Ja mēs ne, nesakmēsim ekonomisko labklājību valstī, tad šīs problēmas tikai turpinās samilst. Un tas jādara strauji, nekavējoties. Tunisieši ir gatavi sadarbībai, viņi ir pozitīvi noskaņoti no, no savas puses, viņi ir gatavi efektīvi sadarboties ar mums, lai risinātu visus šos jautājumus. Viņi vēlas sadarboties tiešām ar mums un lai uh, ekonomiskā izaugsme kļūtu par realitāti, viņi ir gatavi sadarboties arī uh, Lībijas jautājumā, stiprinot robežas, viņi saprot, ka tas ir svarīgs jautājums, uh, tāpat kā daudzi citi, protams. Viņi vēlas uzņemties lielāku atbildību par šiem jautājumiem, lai rastos iespējas, ka viņi paši atbild par šīm iniciatīvām, un tas ir tikai apsveicami, protams. Mani satrauc um, Eh, radikāļu iefiltrēšanās eh, Tunisijā no, no Lībijas puses, eh, tad, es domāju, tas ir, mm, mums ir pamats satraukties. Un tāpat arī Tunisijas austrumos, Alžīrijas virzienā, arī te pastāv tāds, zināms, konflikta potenciāls, arī tur situācija ir nemierīga. Ja no šīs puses var sagaidīt teroristu uzbrukums, un tāds uzbrukums, ko piedzīvojām šajā mūsējā, nu, nav izslēgts, ka tas varētu atkārtoties, jo uh, Lūk, ir eh, radikalizācijas tendences, kas, kas bez īpaša brīdinājuma eh, var eh, izšaut apkaltēm sacīt, un tas jāņem vērā, tas atdot Eiropas kopš, kopējos drošības intereses. Tunisija jākļūst par mūsu ārpolitikas prioritāti, arī par šīs komitejas prioritāti. To es saku priekšētā ar jums acīs skatoties. Es zinu, ka līdz šim ilgāku laiku mūsu prioritāte numur viens ir bijusi Ukraina. Es domāju, ka tagad eh, par tādu jākļūst Tunisija. Tā ir relatīvi neliela valsts, bet ja mēs palīdzēsim demokrātijas eh, procesiem šajā, šajā valstī, tas mums nāks tikai un vienīgi par labu. Protams, pirmkārt nāks par labu tunisiešiem pašiem, bet tad arī mums. Un eh, es domāju, ka mums vairāk jā, jāiesaistās šos procesos. Paldies par šo ierosinājumu, saka priekšsēdētājs. Jūsu pozīcija ir skaidra, ir nepieciešams sekmēt demokrātiskos pārējais procesus Tunisijā Un arī Broka kungs eh, noteikti būs eh, viensprātis, un šoreiz nodošu viņam un skatīsimies, vai mēs nevaram organizēt kādu plašāku debatu par Tunisiju nākotnē, jo sevišķi ņemot vērā jūs delegācijas eh, darbu šajā valstī. Mēs tad esam pabeiguši darbu pie šī darba kārtības punkta. Nākamais punkts ziņojums. par 10. Eiropas Savienības un Melnkalnas sanāksmi Podgoricā, kas notika 6. līdz 9. aprīlī. Mēs visi zinām, ka Melnkalnē ir atvērts visvairāk nodaļu sarunās par iestāšanos Eiropas Savienībā, tātad vislākais progress tai bijis mūsu. Uh, Tātad Zagafijas vadītājs ir Emrod Rocakungs, kas bija ar vairākiem citiem kolēģiem Melkalnē, un uh, redu, skatos, ka delegācija diezgan kuplā skaitā tad ir ieradusies šeit un, un gatavi mūs informēt par to, nu, kas tad notika šīs sanāksmes laikā, kādi ir svarīgākie secinājumi, bija kādi kopēji secinājumi kopā ar Melkalniešiem. Parlamenta spīkers bija vadītājs, varbūt ir kāds labs institūts, lūdzu, Džordžs Kungs. Er, um, paldies, priekšādātāji. Viens neliels labojums darba kārtībā ir tāds, ka patiesībā desmitā SAPC sanāksme šogad notika Būdvā, kas ir piekrastē. Mums gan ir bijušas delegācijas sanāksmes Podgoricā arī. Nu, vēl jau labāk jums, saka priekšādātājs. Nu, bet, eh, jebkurā gadījumā, Budva ir eh, ārkārtīgi skaista vieta. Bija mums ļoti labas diskusijas, un man ir prieks, ka pēc ļoti garām eh, diskusijām mēs panācām vienošanos. Un esmu tiešām pateicīga kolēģiem parlamentā, piemēram, Radoškungs ir šeit, tāpat arī Vankis kungs bija klāt, bet viņam bija jādodas prom. Un liels paldies arī sekretariātam par visu viņu ieguldījumu, un paldies arī tūkotājiem tūkiem. Un kolēģi, kas nezina, kāda ir politiskā situācija Melnkalnē, tiem varu teikt, ka politikā dominē sociāldemokrātiskās partijas, tā ka varbūt nebūs tā, tādas ideoloģiskas daudzveidības, kāda ir vērojama citās valstīs. Tomēr pastāv um, diezgan uh, nopietnas nesaskaņas starp dažādām politiskajām partijām par uh, atsevišķiem projektiem, kas ir tikuši īstenoti. Uh, un arī par viņu izvērtējumu tam, kāds tad ir progress vadot sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai. Priekšādātājs jau pareizi norādīja, ka Melnkalne ir vis tālāk tikusi iestāšanās sarunās, ja runa ir par Rietumbalkānu valstīm, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, un tā ir arī valsts, kur ir visplašākais atbalsts sabiedrībā, lai pievienotos Eiropas Savienībai. Un, un pastāv konkurence starp dažādām eh, politiskajām partijām, eh, proti pierādīt, kurai tad visvairāk eh, kāro pievienoties Eiropas Savienībai. Nu, lūk, jebkurā gadījumā process ir gana politizēts, ir vairākas tādas pretrunīgas jomas, kuras pārunājām, un man ir liels prieks, ka gal galā spējām vienoties par deklarācijas tekstu. Ir sešas jomas, kurām pievērstām īpašu uzmanību. Pirmās trīs ir saistītas ar 23. un 24. sādaļu iestāšanās procesā, kur runa ir par tiesiskumu un tiesu varu. Bija jo īpaši daudz diskusiju par nepieciešamību apkarot korupciju. Nu, jūs droši vien jau sapratīsiet, ka, ka ir bijušas dažādas likumdošanas aktivitātes, ir tikušas iesaistītas jaunas aģentūras, uh, Um, cīņai gan pret korupciju, gan uh, nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Tomēr, mūsuprāt, ir nepieciešams vēl tāds acīm redzamāks, taustāmāks, praktiskāks progress, ja runa ir par korupcijas apkarošanu. Nesen ir bijuši ievērojami centieni attīstīt tiesu kapacitāti, ir iecelts jauns valsts virsprokurors, bet jāsaka, ka mm, progress nav bijis tik eh, izteikts, kā varbūt formāli šķiet. To arī pārnājām ar mūsu Melnkalnu kolēģiem. Un eh, rezolūcijā arī paudām eh, uzskatu par to, ka ir nepieciešams vērot progresu atsevišķās jomās, kur iepriekš ir bijušas problēmas ar likumu varu. Piemēram, audio ierakstie un telekomunikāciju saistība ir joma, kam pievērsām uzmanību, jo tie ir mm, tādi signāli tam, ka pastāv problēmas un tās ir nepieciešams raiti risināt. Mm, tāpat arī gribam redzēt vēl labāku plašsaziņas līdzekļu vidi. Mums ir prieks, ka ir samazinājies uzbrukumu skaits žurnālistiem, un tas ir atzīmēts arī rezolūcijā, ko gatavo Taneka kungs. par to mums, protams, ir prieks, bet, eh, nu, jāsaka, ka vēl ar vienā eh, valstī situācija nevienmēr veicina plašsaziņas līdzekļu darbību. Nu, un, protams, ka Eiropas Savienība ir mudinājusi eh, atcelt iepriekšējo baumu uh, likumu, kāds uh, pastāvēja. Nu, pastāv tādas normas, kas uh, iespējams kaitē ne tikai politiskajiem jautājumiem, bet arī sav, situācijai sabiedrībā. Runa ir, piemēram, par normām attiecībā uz cieņas aizskaršanu, un ir skaidrs, ka ir nepieciešami arī pašregulējoši mehānismi plašsaziņas līdzekļiem. Atlikušās trīs jomas, uz ko koncentrējāmies, bija pirmkārt jau pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistīšana, politikas veidošanā, uh, Melnkalnē bija lieliskas diskusijas ar dažādām pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Un tāpat arī runājām par problēmām, kas ir saistītas ar, ar ko saskars dažādas grupas valstī, piemēram, problēmas, kādas ir dažādām etniskajām minoritātēm un kopienām. Piemēram, Romu kopienas jautājumi, tāpat arī problēmas, ar ko saskaras sievietes, jo īpaši jau ekonomikā. Un arī problēmas, ar ko saskaras sievietes, um, kas ir saistīts nevien ar, piemēram, sociālo apdrošināšanu, bet arī vardarbību ģimenē, tāpat arī uh, geju un lesbiešu kopienas situāciju un uh, tiesības valstī. Jāatzīst, ka situācija Melkalnē ir labāka nekā citās kaimiņu valstīs, bet vēl ar vienu ir būtiskas drošības un arī dieškriminācijas problēmas, jo īpaši jau darba vietās. Man ir liels prieks, ka delegācija galu galā nolēma prioritizēt arī jautājumu attiecībā uz eh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un invaliditāti aptuveni 10% valsts iedzīvotāju uh, saskars ar problēmām darba tirgu. Nu, un e, tāds simbols, manuprāt, labs raksturojums situācijai tāds, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām nevar iekļūt e, parlamentā. Melnkalns parlamentā par spīti tam, ka valdība šo situāciju ir censies risināt, ir izsludināts konkurss, e, attiecīgi aprīkojumu uzstādīšanai, bet tas tā arī nav noticis. Nu, lūk, tā kā man ir tiešām liels prieks, ka mūsu delegācija aktualizē šo jautājumu. Nu, un visbeidzot, kā jau jūs droši vien sagaidāt, mums ir vairākas rekomendācijas saistībā ar ekonomiku. Melnkalnē jau īpaši jau attiecībā uz ēnu ekonomikas apkarošanu un sociālā dialoga veicināšanu, kā arī ilgspējīga turisma veicināšanu. Mums bija tikšanās arī ar premjeru un viņa vietnieku. Mums ir liels prieks, ka dažādajiem mūsu delegācijas biedriem bija iespēja aktualizēt svarīgus jautājumus. Jāsaka, ka Melnkalnes pieņemtais modelis, kā viņi īsteno eh, pievienošanos sarunas, proti sāk ar 23. un 24. nodaļu un um, patur šīs nodaļas atklātas visa procesa gaitā, tas ir ārkārtīgi noderīgs modelis, jo tas mums ļauj turpināt aktualizēt dažādas jautājumas, kas ir saistīti ar tiesiskumu. Nu, nobeigumā gribu priekšādātāji teikt, ka mums bija iespēja apmeklēt kādu īpašu uh, vietu, kur mēs varam redzēt, kādi ir izaicinājumi īstenojot 23. un 24. nodaļu. Proti, mēs apmeklējām Selīnas Ursulu, kur ir sāls raktuves, un iepriekš tur tika nodarbināts gana daudz darbinieku ekonomikā, kurai nav īpaši spēcīga ražošana ir dažādi viedokļi par to, kāpēc šīs reaktoras ir beigušas darboties. Uzņēmumi, kas iepriekš darbojās nozarē, ir bankrutējuši, un arī attiecībā uz to ir dažādi viedokļi, proti par iemesliem. Tikāmies arī ar vairākām pilsoniskām sabiedrībām, nu ir jāsaka tā, ka tiesas process bankrota jautājumos neļauj atsākt savas iegūšanu, un tas rada problēmas ar nodarbinātību reģionā un tas rada problēmas arī putniem. Miljoniem putnu barojušajās te sāls iegūs vietās pirms uh, migrē pāri Adrijas jūrai. Nu, lūk, tieši tāpēc man ir prieks, ka mums bija izdevība apmeklēt šo vietu, jo jāsaka, ka ir nepieciešams ātri darboties. Vai nu mēs vai nu kaut kas tiek izdarīts nākamajās četrās nedēļās, vai arī miljoniem putnu nevarēs vairs iegūt pārtiku šajās vietās pirms šķērsot Adrijas jūru. Nu, lūk, es domāju, tas tikai parāda, cik ļoti lielā mērā 23. un 24. nodaļa ir saistīts arī ar daudziem citajiem aspektiem Savienības tiesību aktos. Runa ir, piemēram, arī par progresu vīdas tiesību aktu. Uh, piemērošanā. Mēs neizvarējāmies arī no sarežģītiem jautājumiem mūsu vizītes laikā. Tajā pašā laikā jāsaka, kopumā vizīte bija ārkārtīgi pozitīva. Galu galā nonācām arī pie kopīgas deklarācijas un gribu pateikties visiem par piedalīšanos. Paldies! Paldies, Dārcis Kundzei! Jā, es klausos, ka jūs ar tādu dedzību esat risinājuši jautājumu. Paldies jums! Tā nav kungs, jums ir nopietna konkurence. Un arī lūk, jūtam, ka kom, kompetences vien pieaug jautājumā par Melnkalni, jā. Tanaka kungs, jā, paldies tautas kundzei. Par visai žēl, ka es nevarēju jums šoreiz doties eh, līdzi. Bet nākotnē, to, ka nākotnē plānoju pastur doties jau pēc 7. māja, kas ir tāds varbūt eh, uzmanīgākošs faktors šobrīd. Nu, jūs sacītā, es saprotu, ka jūs uh, faktiski savā ziņā arī apskatiet līdzīgas politiskas jautājumas, kā es savējā. Ja. Jūsu rezolūcija, jūsu secinājumi lielā mērā nu, neatšķirs eh, patiesībā no secinājumiem, kurus izklāstīja oficiālajā parlamenta ziņojumā pirms pāris nedēļām. Jautājums, vai ir kāda, kāda agresiskā saikne, kāda, kāda kritika varbūt no nākamās parlamenta par manu ziņojumu. Un arī varbūt arī Žukanoviču kungu vai kādiem, kādām citām amatpersonām vai valdības ministriem, kas kādā brīdī apsvērā tādu jautājumu, kā Krievijas pieaugošā loma reģionā. Ne? Un mēs eh, redzam, ka Serbijā Krievija ir bijusi daudz aktīvāk pēdējos mēnešos, mēģinot, eh, un tā teikt, eh, pierādīt savu varēšanu un vest savu līdzi šīs valstis, jo sevišķi ņemot vērā to, ka Melkalna pieslēdzās sankciju režīmam pret Krievijas pilsoņiem. Un, un protams, nav noslēpums, ka Krievijas oligārhi ir investējuši nekustamos īpašumos piekrastē, Melkalns piekrastē ir iepirkuši vilas un tā tālāk, vai kāda informācija par šo jautājumu. Paldies, Tanaka kungs! Vārds Raduškungam, kolēģim Radušam, um, lūdzu. Paldies. Um, vēlos apstiprināt uh, visu kolēģis Dārcis un sacīto. Viņas uh, kopsavilkums un secinājumi tiešām bija uh, adekvāti, pareizi. Nevar noliekt, ka Melnkalnē, protams, ir zināmas grūtības un, un uh, domstarpības politiķu un sabiedrības grupējumu vidū, bet nešaubos, ka pārsvarā melkāniešiem izdodas visai veiksmīgi kompromisi, ko nevar teikt par visām valstīm. Lielākā problēma Melkalnē, manuprāt, ir tāda, ka uh, valdošā partija sociāldemokrāta, kā dots kundze pamatot norādīja, un opozīcijas uh, partija nav koncertajā partija no mūsu iedot raugoties. Bet opozīcijas, opozīcijas pārteja faktiski bija pret Melkalnis neatkarību referendumu laikā, kad notika referendums par uh, Melkalnis neatkarības pasludināšanu. Opozīcijas partija nevēlējās, lai Melkalnis par kļūtu par neatkarīgu valsti, neskatoties uz savām politiskajām aktivitātēm valstī. Nu, tas lūk, uh, sarežģīja noteikti kompromisu panākšanas ar politiskiem spēkiem, bet es domāju, ka um, kopumā mūsu deklarācija un uh, arī rekomendācijas ir diezgan uh, veiksmīgas. Debašu laikā izskanēja doma, ka nav tādas eh, korelācijas saiknes starp mūsu rezolūcijām no vienas puses un dokumentiem, ko pieņem vienotā parlamentārā komiteja no otras puses. Nu, nav jau tā, ka šiem dokumentiem allaž būtu jābūt uh, akurāt uh, saskaņotiem. Ja? Nu, un eh, tomēr ideja līmenī un kaut, kādā, kaut kādam kopsaucējiem vajadzētu būt. Es uzskatu, ka rezolūcijas un deklarācijas tiešām apskatu visus eh, svarīgākos politiskos jautājumus, uz kuriem norādīja arī Dārcis Kundze, un viņi ļoti labi to visu paskaidroja. Tātad detaļās te neiedziļināšos. Uzsvēršu vien, ka šajā valstī ir, ir eh, teicams Izraels, kas kļūst par eh, Eiropas Savienības dalību valsti, un uh, uzskatu, ka tā ir jāsaglabā savu, savu vadošā lomu šajā reģionā Eiropas procesos. Par Tanaka kunga jautājumu runājot. Jā, tiesa dalību NATO iedzīvotāji neatbalsta tik lielā mērā, kā laiba Eiropas Savienībā. Tas lielā mērā saistās ar Serbijas eh, svaru tās atsevišķajā reģionā, Serbijas nostāju. Un tādēļ savus esmu aizstāvējis tādu visaptvarošu globālu pieeju attiecībā uz visu Rietumu Balkānu valstu līdzdalību starptautiskajās struktūrās, jo nākamiešu politika šajā jomā protams, nav atļaujama no Serbijas politikas um, šajā reģionā. Paldies, Radoškungs, jūs mums uh, atgādinājāt par um, referendumu Melnkalnē. Tas ir jāpaskaidro varbūt, ja? Tātad 55% no referendumu dalībniekiem Tad jāpiedalās, eh, referendumam jāpiedalās 55% no kopējā vēlētāju skaita, tad tas bija tāds, tāda prasība no Eiropas Savienības puses, un tas arī tiek nodrošināts, kas attiecas uz uh, saikni starp mūsu deklarācijām un rezolūcijām un kopējās parlamentārās komitejas rezolūcijām un dokumentiem. Es piekrītu jūs sacītējiem, bet uh, Bet, nu, protams, tie nav viena tipa, viena svara tā sacīt dokumenti. Šiem dokumentiem nepieciešams, nepieciešams partneru valstu atbalsts. Un skaidrs, ka visās politiskajos dokumentos mēs nevaram uh, nodrošināt uh, nu, tādu vienādu, sacīksim, politisku signālu sūtīšanu. Bet es domāju, ka svarīgākais ir tās, lai tomēr svarīgākie mūsu politisko rezolūciju elementi atspoguļotos arī Eiropas padomas un komisijas secinājumos un dokumentos. Lūk, šādā līmenī vajadzētu nodrošināt šo saskaņošanu. Un tagad vēlos vērsties pie Dotsas kundzes, vai vēlties ko piebilst, vēl reaģēt uz kolēģi sacīto, ja sevišķi šis jautājums par uh, sarunām ar Čakanoviču kungu un par uh, Krievijas uh, lomu šajā reģionā. Lūdzu. Yeah, thank you, and, and thanks for those different points. Paldies. Ļoti īsi par referendumu un politiskām šķirtnēm Melnkalnē. Domāju, ka atšķirības starp Melnkalnu citām reģionu valstīm ir tā, un kā jūs sacījāt, referendums ir visai tuvu, un kā Rādoškungs sacīja, ka referendumā ņemot vērā politisko kontekstu, notiek vilkšana uz vienu un otru pusi, bet eh, tad, kad mēs runājam par dalību Eiropas Savienībā, tad šāda šķelšanās eh, nenotiek. Kopumā ir vērojams vispārīgs atbalsts Eiropas Savienībai. Es nesaku, ka šeit nebūtu nekāda šķelšanās um, piemēram, tāda ir vērojama par dālību NATO, mums ir jābūt gan piesardzīgiem attiecībā uz to, ko mēs esam pieņēmuši parlamentārajās rezolūcijās un pie tās, pie kuras Tanuka kungs strādāja tur. Eh, šie jautājumi skatīt, bet mums ir jāsaprot starpība pār sabiedrības nostāju attiecībā uz dalību NATO un Eiropas Savienībā. Tālāk runājot par Tāno kungu ziņojumu, esmu pārliecināts, ka viņš būs. Eh, eh, viņš zina, ka dažādas puses un partijas to iesaistīs saviem mērķiem, mēs arī to uh, varējām mm, dažādos aspektos redzēt Tanuka e, kungs e, arī redzējis, kā viena puse to atspoguļoja, kā lūkā, e, kā virzās uz priekšu Melnkalnu, cik veiksmīgi, un tajā pašā laikā no citas Eh, citur tika atspoguļots pilnīgi diametrāli pretējs viedoklis. Bet kopumā es domāju, ka ziņojums ir ļoti labs un eh, jūs um, nekad nevarat izpatikt visiem vienlaicīgi. Tālāk par Krievijas jautājumu. Tā un tas, to jau norādīja priekšsēdētājs. Melnkalna ir viena no nedaudzajām. Šī ir reģionu valstīm, kas simtprocentīgi ir pieskaņojusies Eiropas Savienības eh, nostājai, un mums tas arī ir jāatzīst diskusijās eh, turpmāk. Un vajadzētu uzteikt Melnkalni par tās labo grību pieņemt Eiropas Savienības nostājas runājot par to, vai tas tiek izmantots no Krievijas puses pretvaldībai kādās interesēs. Es nedomāju, ka šis jautājums tika skatīts ar mums. Varbūt um, citi delegācijas locekļi varētu to komentēt, un man nešķiet, ka tomēr, ka šis jautājums īpaši izskanēja. Eh, tas uh, Eh, tas nozīmē to, ka mums vismaz nedēvās šādas ietekmēšanas iespējas konstatēt apmeklējuma laikā. Paldies, Dotas Kundze, turpina priekšsēdētājs. Mēs tagad gaidām eh, deputāti Makovēju un varbūt par Melnkalni. Noslēgumā viņiem ir gan ambīcijas Eiropas Savienības, gan NATO ziņā. Kāds ir jūsu eh, viedoklis, kā viņi virzās uz iestāju NATO? Domāju, ka valdības liecas uz iestāju NATO un runājot par jomām, kur mūsu delegācija eh, bija savs sakāmais, tad 23. 24. nodaļā eh, no, daudz nosacījumu, kas attiec uz tiesiskumu, arī, arī ir attiecināms dalību NATO. Un šobrīd norit sarunas par dalību NATO. Un es kā delegācijas vadītāja un arī citi delegācijas locekļi varbūt ir atšķirīgiem viedokļiem, bet, manuprāt, svarīgi ir tas, ka mēs koncentrējamies pamatā uz tiesiskuma jautājumiem, jo mums kā delegācijai šajā jomā būtu savs sakāmais, savukārt citas jomas at, attiecas uz uh, Melnkalnes uh, politiķiem. Paldies, Dotas kundze, ar to mēs esam pabeiguši skatīt darba kārtības punktu par um, e, sanāksmi, kas notika Bodvai. Ļoti labi, ka jūs apmeklējat arī Olsinu un domāju, ka būs arī panākts e, risinājums, e, kuras sakarā jūs um, izteicāt dažas kritis, put, away or something before. Okay. Arī putnu jautājums eh, tiks eh, atrisināts. Makovejs kundze vēl nav klāts. Eliār kundze, varbūt kamēr mēs gaidām Makovejs kundzi, jūs pastāstīsiet mums par sanāksmi Tirānā, kur notiks 16. un 17. martā piedaloties vēl pieciem citiem kolēģiem. Is she coming? Apparently she's, uh, she's coming, coming. In, in one minute, so maybe okay. we oh. give... Pēc minūtes atnāks un tad, nu, varbūt te pagaidīsim, ja? Nu, bet, nu, kā vēlaties patiesībā? Voilà, Madame Makavei has joined us. Nu, Rai Makavei skundze mums ir pievienojusies un pēdējais darba kārtības punkts ir informācija par jūsu sanāksmi Tirānā, kas notika pirms mēneša. Un nu, tad labais kalspasātā Tirānā varbūt īsti mūs varētu informēt par um, kopējiem secinājumiem, vispārīgiem secinājumiem šajā sanāksmē vakar debatējām par ziņojumu par Šābāni Jakobčīča kungs. Nu, jāsaka, nebija īpaši pozitīvi, nu, tā, pozitīvās domās par kopēju atmosfēru šajā valstī. Vai jūs varētu atkārtot priekšstādā, kas tur vakar bija? Jā, vakar debats, mums bija debats par ziņojumu par Albāniju Jakobčiču kungs, kas bija jūsu delegācijas sastāvā. Mums e, klāstīja, ka situācija Albānijā esot tāda īpatnēja, sacīsim, sanāksim gaitā, tur esot tādas interesantas lietas notikušas, varbūt jūs varētu precizēt un paskaidrot. Nu jā, lielāko daļu laika no mūsu misijas Albānijā par uh, stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, tad, uh, nu, izmantojot jūsu vārdus, varbūt uh, tiešām bija dažas dīvainas situācijas. No astoņiem sanāksmēm tikai trīs uh, gadījumos varēja pieņemt rekomendācijas. Tātad atlikušajos piecos gadījumos tas nebija iespējams. Nu, un eh, pirmspēdējā sanāksme, kas bija Strasbūrā pagājuši gadu, nu, tur viss notika tā diezgan augstos toņos. Cilvēki nāca, gāja, eh, kliedza viens no otru, nu, un gal galā neko tā arī nepanāca. Nekas netika pieņemts. Bet nu, tā ir daļa no mūsu lomas eh, sadarboties ar viņiem un pieredzināt viņus tomēr pie demokrātijas, pie kompromisa mākslas, pie diskusijām. Bet vienkurā gadījumā atgriežoties pie pagājušā mēneša misijas, tas bija tāds um, ierobežots progress, jāsaka, rekomendācijas nevarējām pieņemt. Uh, Pieņemām divu līdzpriekšētātāju paziņojumu. Es vadīju EP delegāciju un bija otrs līdzpriekšētātājs, uh, proti Albānijas delegācijas vadītājs. Nu, un tiem, kas nezina, tad šobrīd pie varas ir sociālistu partija, demokrātu partija ir opozīcijā. Um, mūsu iepriekšējā parlamenta mandāta laikā situācija bija otrādāk Albānijā. Galvenās prioritātes, ko noteikusi komisija, ir saistītas ar tiesiskumu, krāpniecības apkarošanu, korupcijas apkarošanu. nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizācijas apkarošana, organizētās noziedzības apkarošana. Nolūk, nu, uz to tad arī mēs būtībā koncentrējāmies, proti, ko tad Albānija dara šajās jomās. Runājot par politisko klimatu, tas ir ārkārtīgi saspringts. Un eh, nesenais skandāls to tikai pasliktinājis. Pirms apmēram pusotra mēneša divi parlamenta deputāti izteica zināms pieņēmums attiecībā uz Metas kungu, kurš ir parlaments spīkeris Albānijā, proti, ka viņš esot pasūtījis politiska rakstura slepkavības. Mēs tikāmies ar Meta kungu un vaicājām viņam, vai viņš ir iecerējis atkāpties no parlamenta spīkera amata, un viņš teica, nē, kāpēc man tas būtu jādara. Pēc tam, kad mēs bijām jau devušies prom. Jāsaka, ka divi Albānijas deputāti, kas bija izteikuši šos pieņēmumus, tika arestēti e, par dažādiem likuma pārkāpumiem. Tā ir skaitā arī nepatiesi apgalvojumi neslavas celšana pret uh, e, parlamentu spīkeri. Nu, protams, ka uh, ir vērojams politiskas cīņas, un mēs uh, līdzīgas lietas vērojām kā iepriekš, kad eh, pie varas bija demokrātu partija un eh, sociālistu partija bija opozīcijā, to laik eh, boikotēja parlamentu. Nu, tagad situācija ir apgriezta, bet ļoti līdzīga. 2017. gada decembrī tika panākta vienošanās Un tur bija sava loma spēlējuma arī mums. Nu, Albānijā ir normas, kas ļauj, piemēram, sešus mēnešus boikotēt parlamentu darbību, lai gan esat ievēlēts. Nu, lūk, un tad šos te sešus mēnešus jūs nesaņemat uh, atalgojumu, bet uh, jums ir ļauts neierasties darbā. Nu, lūk, mēs tikāmies ar premjerministru, tikāmies arī ar parlamentu spīkeri. Tāpat tikāmies arī ar Mašanī kungu, Albānijas prezidentu. Tāpat tikāmies arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un arī ar um, tieslietu ministrijas reformu grupas dalībniekiem. Uh, Tāpat tikāmies arī ar eh, Horvātijas vēstnieku un citiem vēstniekiem. Šis bija ārkārtīgi svarīgas tikšanās. Mm, tas bija viens no pirmajām mm, tādām, kur mēs guvām eh, objektīvu informāciju. Tika uzsvērts, eh, ka ir panāks zināms progress korupcijas apkarošanā. Ah, tieši tas viss ir tīri ceļa sākumā. Mēs jau zinām, kā tas viss sākas. Problēmas ir ar uzticību ģenerālprokuroram. prokuroram Uzklausījām dažādus vēstniekus arī no Eiropas Savienības dalībvalstīm, un jāsaka, ka viņi un sabiedrība īpaši neusticas ģenerālu prokuroram. Ģenerāla prokurors ir tas pats, kas iepriekšējā režīmā. Viņš savā mut ir saglabājis, bet, nu, lūk, es tikai varu nodot jums tālāk to, kādas sajūtas ir vēstniekiem. Ir panākt Eh, zināms progress korupcijas apkarošanā, nekas īpaši diškan, un eh, tāpat arī tiesu sistēmas un publiskās administrācijas reformas ziņā ir tāds tīri progress uz papīra. Un svarīgākā jau ir īstenošana praksē, un tas arī ir tas sarežģītākais uzdevums. Mēs visi bijām viensprātis arī šoreiz, ka datums, kad Albānija varētu uzsākt pievienošanās sārunas Eiropas Savienībai, ja tiktu noteikti šāds konkrēts datums, tam būtu pozitīva ietekme uz reformām. Tā, tā tas ir bijis jau arī daudzās citās kandidātu valstīs. Nu, lūk, gala rezultāts ir skaidrs, vēlme ir pievienoties Eiropas Savienībai, un svarīgs ir šis stimuls reformu īstenošanai. Gribu norādīt, ka Eiropas Savienības uh, un Albānijas uh, stabilizācijas un asociācijas nolīgums, proti SAPC, tam nav reglamenta. Uh, es esmu iecerējusi izstrādāt reglamentu un piedāvāt to pieņemšanai, tāpēc, ka es esmu redzējusi, kas ir, um, kas notiek bez reglamenta neviens neievēro nekādus noteiktus eh, termiņus, laika ierobežojumus. Ja kādam tiek dots vārds, eh, tad 5-6 cilvēki mēģina viņam runāt pāri vai viņu pārkliegt. Mums bija arī tikšanās ar Demokrātu partijas vīce priekšsēdētāju, jo priekšsēdētāji nebija tobrīd valstī. Nolūk, nu, un viņš bija pārsteigts par to, ka mums ir eh, četri ministri, kas ziņo parlamentārajai komitejai, proti no mūsu un no Albāņu puses, eh, proti, kas tad ir panākt šajās galvenajās reformu jomās. Mēs skaidrojam, ka tā darbojas demokrātija. Jebkurā ja parlamentā, nacionālā vai Eiropas parlamentā, mēs aicinām atbildīgos eh, vai nu ministrus vai komisārus vai jebkuru citu ziņot par jautājumu, un tad mēs varam uzdot jautājumus savukārt runātājam, vai arī viņu kritizēt, un tas ir normāli. Nu, lūk, un kāpēc ne viens, kāpēc četri? Šīs jautājums arī tika uzdots. Nu, lūk, garas mums bija ar viņu diskusijas. Un es domāju, ka Googlā mēs jau arī visu varējām labi paskaidrot un eh, cerams, ka esam atrisinājuši šo problēmu. Nu, bet lūk, tad, kad sākās SAPC sanāksme, tad atkal tika uzdot šie paši jautājumi. Un tos arī no plašsaziņas līdzekļu puses. Jāsaka, ka es vēroju viens un tās pašas uh, uzvedības tendences, ir vērojams arī sāspīlējums starp uh, politiskajām partijām, un uh, tā bija gan, uh, tad, kad piemērs bija viena, gan otra partija. Nu, kā jau teicu, rekomendācijas nevarējām pieņemt. Divreiz strādājām pie teksta kompromisa grozījumiem šos te divu dienu laikā, divu ar pus dienu laikā, divreiz mēs strādājām pie kompromisa grozījuma teksta. Tāpēc, ka bija dažas lietas, kam visi nevarēja piekrist. Nu, tad gal galā viņi tomēr negribēja pieņemt rekomendācijas. Bet, nu, beigās izrādījās, ka viņi jau nedēļu iepriekš bija vienojušies par to, ka nepiekritīs rekomendāciju pieņemšanai. Lūk, tieši šo iemeslu dēļ mums ir nepieciešams reglaments. Nu, un eh, tagad mēs nevaram pieņemt rekomendācijas ar eh, lielu vairākumu, lūk, tā ir noteikts, bet eh, nav konkrētu skaitu tam, kas tad ir vairākums, līdz ar to to var vienmēr apstrīdēt. Tāpēc es arī domāju, ka nepieciešams izstrādāt reglamentu un par to balsot. Paldies! Paldies, Makovei kundzei. Tagad tiešām labāk saprotam, par ko runāja Jakovčiča kungs vakar, attiecībā uz to, kā norit sanāksmes. Nu, un tagad došu vārdus uz Nemeliorai, kas arī piedalījās delegācijas sastāvā. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies. Un pirmo reiz pieliežās stabilizācijas un asociācijas komitejā un izbraukumā. Nu, man, protams, ir savi subjektīvie ieskati attiecībā uz to, kas tur notiek. Mākamais kundze mēģināja aprakstīt, eh, cik sarežģīti ir diskusijas un debatas eh, šajā sanāksmē. Man arī man rodas jautājums eh, par šiem strīdīgiem jautājumiem. Nu, tiešām trīs ministru piedalīšanās sarunās bija tāds, tāds strīdābos. Uh, Tātad vai allaž to akurātā vajadzētu, vai varbūt um, nu, parasti ierastos tikai attiecīgās valsts ārlietu ministrs attiecīgi, lai pārstāvētu savienību un tā. Un tā. Nu, es man grūti spriest, uh, kā labāk, bet um, es vēlētos uzsvērt, ka tas noteikti ir jāizskatra Albāņiem, nu, nepieciešams. Tātad, uh, skaidrs reglaments eh, turpmākajām šādas stabilizācijas un asociācijas eh, komitejas sanāksmēm, lai viss varētu notikt ganāks. Mans eh, iespējas par Albāniju ir tāds, ka politiskā līmenī viņi cenšas gan sakārtot lietas, vai pieņemt likumus, bet, nu, te visiem jāpiestrādā pilsoniskajai sabiedrībai, sabiedrībai būtu jāiesaist, jo šī saiknes starp politiku un, un, un uh, pilsoņiem nav pārliecinoši, teiksim. Fleckensteina kungs uh, vakar arī to lieliski aprakstīja, viņš sacīja, ka uh, cilvēki ievēro, ka pats notiek zināmas pozitīvas pārmaiņas, un tikai tad viņi varēs, uh, nu, pieņemt uh, demokrātiju, tā iesaistīties, un es domāju, ka process uh, rit pilnās parā, Bet, kā es sacīju, tiek um, tātad uh, pieņemt attiecīgi likumprojektu un uh, ir visu nu, nākotnē raucīties ar cerību. Un tā ir Šāina kungam lūdzu vārds. Sì, grazie molte. Anche io ho partecipato alla eh, delegazione. Paldies arī es um, piedalījos šajā delegācijā. Um, Un, kā sacīja Makovī kundze, galvenā problēma, ar kuru mēs saskārāmies, bija lielā politiskā nestabilitāte un politiskā dialoga e, trūkums starp vairākumu un opozīciju. E, e, savukārt ir nepieciešams pilnīgi pretējais, lai iedzīvotāji atgūtu uzticību institūcijām. E, savukārt šāda nestabilitāte vēlāk izvēršas kā liela spriedze un e, tuvāko mēnešu laikā, konkrēti jūnijā, notiek administratīvās vēlēšanas, un es domāju, ka pēc e, šī notikuma varbūt spriedzi mazināsies un attiks atgūts um, zināms sviers, lai varētu virzīties uz priekšu. Varo Eh, piekrist piecām norādītajām prioritātēm, tomēr atsevišķas virzības ir visai lēnas, piemēram, justīcijas gadījumā, eh, tāpat ir vairāk jāiesaistās Venēcijas komisijai un ir jādepolitizē tiesas un valsts administrācija kopumā ir jāparedz profesionāli gan eh, tiesu sistēmā, gan arī Eh, valsts pārvaldē. Ir jāveido spēcīgas demokrātiskas eh, institūcijas. Tāpat ir jāuzlabo cīņa pret noziedzību, ir jāuzlabo tiesību sargājošo spēku darbs, tāpat arī piekrītu Meljoru kundze sacītājam, ka ir vairāk jāiesaistās pilsoniskai sabiedrībai šajā procesā. Uh, pilsoniskā sabiedrība varētu patiesi kontrolēt situācijas attīstību un tādā veidā mazināt uh, eh, ekskluzīvi politisko debašu polarizāciju. Tāpat arī ir vajadzīgs relatīvi neitrāls, neatkarīgs informācijas avots, lai tas kalpot kā ka demokrātijas sargātājs. Tāds ir mūsu viedoklis pēc šī sanāksmes, un es ceru, ka nākotnē situācija uzlabosies, un mēs varēsim izdarīt skaidrākus secinājumus. Paldies, kolēģis Bostināru. Raportēr for. Paldies, paldies. Eh, Referentēji par eh, informāciju par jaunākiem notikumiem Albānijā. Te mums, kas ir nedaudz pazīstama ar politiskajām norisēm Albānijā, jāsaka, ka šīs dienas eh, reālā situācija ir eh, pagātnē pie jau to kļūdu rezultāts no vienas puses, un, un eh, arī mūsu pašu parlamentārieši pie jau to kļūdu rezultāts no otras puses. Svarīgākā mācība, ņemot vērā Kukana kunga un Flekerštēnu kunga panāktās vienošanās, tātad iznākuma paturot prātā, divas politiskās grupas, kas bija kā vadošie tātad spēk šajā procesā, no nu, tām būtu jāpaliek pie savām saistībām. Nevajadzētu bez nosacījumiem atbalstīt jebkuru no pusēm, vai rūpīgi padomāt, pieņemt, pieņemt attiecīgu lēmumu, ko tad atbalstīt, jo viņi ir eh, pieraduši pie tā, ka viņi var lūk piezvanīt uz eh, mums, vai eh, sociālistiem, jau, un, un panākt to, ka uh, viņu darba kārtība, tas ir, viņu plāni tiek atbalstīti. Eh, nealaž eh, panākot to ar uzticamas informācijas palīdzību. Un um, nevajadzētu tā bez, eh, bez, bez papildus pārbaudas tam visam uzticēties. Rūpīgā pārbaudīt visu informāciju, ko viņi mums sniedz. Un, otrkārt, ir nepieciešams arī runāt vienā balsī. Svarīgākos jautājumus par Albāniju jums jārunā vienā balsī. Apzinoties to, ka Albānijas loma šajā reģionā ir ārkārtīgi svarīga. Premjeras Edi Rāma jautājumā par attiecībām ar Kosovu nāca klajā tādu diezgan neapmierinātu paziņojumu, un tas jāņem vērā. Otkārt, mums jāmācās no šiem rezultātiem un no tā, kā abas puses uzvedās Tirānā. Un jāizdara mums adekvāti secinājumi, mums politiskām grupām svarīgi secinājumi, proti ir jāuzņemās drosme un atbildība reizēm varbūt nedaudz distancēties no mūsu partneriem, uh, no nu, mūsu sabiedrotajiem sacīsim, lai nepieciešamības gadījumā pierādītu, ka, lūk, tad, kad ir pieņemts spēles noteikumi, kad abas puses ir vienojušās par noteiktiem procesiem, tad attiecīgi šiem lēmumiem jābūt saistošiem. Un uh, pretējā gadījumā jāiznās ar tādām sankcijām, jo noteikumi netiks ievērot. Jo vērojot līdzi, nu, tad vērojot um, notikuma attīstību. Abas eh, puses ir gatavas uz tām politiskām spēlītēm un, un, un eh, informēt eh, Briselē parlamentu par jautājumiem lietām, kas patiesībā būtu jārisina Tirānas līmenī, Albānijas līmenī. Vajadzētu izvairīties no pagātnes kļūdām. Mēs atceramies, ka premjers, nu, nav svarīgi, kāds, kā viņu sauc un no kādas partijas viņš bija, un viņš ierod šeit, un te bez nosacījumiem viņu, viņu sveic, un otra puse tiek vainota. Un tā rezultātā politiskais klimats Albānijā ir vien samilst. Un, eh, ja, lai gūtu panākums Albānijā, jums jārīkojas līdzīgi kā Maķedonijas gadījumā, kur eh, abām politiskajām pusēm, politiskajiem spēkiem ir jāspēlē vienlīdz svarīga loma situācijas stabilizēšanā. Paldies! Paldies, Paštināru kungs! Manipul, jūs vēlētos eh, ko piebilst noslēgumā? Nu, paldies visiem kolēģiem, paldies par komentāriem un jūsu idejām. Esam kopā strādājuši gan labos, gan sliktos laikos, tā sacīt. Neļoras kundze un Šlainas kundze, kas tur arī bija uz vietām, bet eh, situācija es piekrītu, ka mums jāmēģina atbalstīt eh, ilgtermiņa mērķi un konkrētus pasākumus. Mums eh, nevajadzētu atbalstīt uh, kaut ko par katru cenu, tikai tādēļ, ka tā ir mūsu lūk sabiedrotā partija, mūsu mājas partija, tās nu, nedrīkstam jebkurus pasākums atbalstīt. Zinu, ka iepriekšējā sasaukumā tik runāts par sociālistu boikotēšanu, un tagad mums nevajadzētu pieslēgties kādam konkrētam politiskam spēkam. Tātad katrai mūsu politiskajai saimniei pieslēgties attiecīgajai politiskajai partijai Albānijā. Nu, un tas izskanēja šajā misijā aprīlī pilsoniskā sabiedrība to pauda. Tātad eh, lielākās, eh, nozīmīgākās domnīcas Albānijā eh, lūk, pauda tieši šādu viedokli. Un pagājuši, kad jūs rīkojaties dīvaini, viņi sacīja, tātad Eiropas parlamenta grupējumi pieslējās konkrētām partijām, kas ir kā ietilps noteiktā politiskā spektrā, un cilvēkiem tas nav saprotams. Cilvēki to nevar atbalstīt, cilvēku vēlas, lai mēs atbalstītu mm, taisnīgākās pozīcijas, neatkarīgi no tā, kas tās aizstāv, kāds politiskais spēks to pārstāv. Un ir jāatzīst, ka mums vajadzētu noteikti iestrādāt, uh, uzlabojot sadarbību ar pilsonisko sabiedrību. Pilsoniskā sabiedrība noteikti ir jāiesaist šajos procesos, mums jāsniedz palīdzīga roka pilsoniskās sabiedrības uh, pārstāvjiem, jo, nu, ir liels atšķirības starp uh, situāciju Irānā un um, valsts atlikušajā daļā, kas liekas nabadzībā. Tur trūkst um, pilnvērtīgas informācijas Un es uh, varu pat nenojaušu, ka tur ir kaut kādi procesi attiecībā uz iestāšanos Eiropas Savienībā un tā. Tā kā, protams, ka sabiedrība ir tas uh, balsts, uh, tas pamats, uh, kas mums ir jābeidz jau līdzi un, un pie tā ir noteikti jāpiestrādā. Nu, nešaubos, ka nākamajā reizē um, vismaz tikpat aktīvi piestrādāsim, ko rekolēģi vēlās, lai šīs rekomendācijas īstenot, jo šīs rekomendācijas domās tām, lai. Uh, nest labumu Albāņiem un Albānijai. Ne jau mums tas ir vajadzīgs, bet, bet pašiem Albānijas pilsoņiem. Ne jau um, pašmērķi vārdā mēs vēlamies panākt šo rekomendāciju īstenošanu. Vēlreiz paldies visiem kolēģiem, kas sadarbojos uh, ar manīm šajā nebūtu tajā vienkāršākajā misijā. Paldies! Paldies, Makojas kundze! Nu, tiešām ceram, ka pēc iespējas drīzāk jūs varēsiet pieņemt uh, attiecībā sanāksmu reglamentu. Iepriekšējā sasaukumā es piedalījos vairākās uh, sanāksmēs, kā, kā jūsu priekštecis, ja, un diemžēl arī Kukan kungs, ja tad, tad eh, gan nav mūsu vidū šeit, bet, eh, jā, nu vienošanās bija grūti panākt, un eh, tas, protams, negatīvs signāls, jāsūta pozitīvs politisks signāls. Trīs vienkopis, salīdzinām ar trīs lapusiem, par ko spēdām Nokāns sakarā, uzrāda to atšķirību, un tas ir signāls par politisko polarizāciju, starp pozīciju un opozīciju, ne tikai Albānijā bet arī Maķedānijā, un tas nebūtu nav labs signāls. Es katrā ziņā neuzlaboju šos, šos Eiropas dinamiskos procesus tā, kā mēs to vēlētos. Visu to labāko jums novēlu, piefiksējam grūtības, ar kādām saskarēties, un ceram, ka nākamajā sanāksmē jau nākamā sanāksme būs produktīvāka un būs labāk secinājumi. Nu, daži vārdi Tātad protokolā sacīt, eh, mēdīs pārstāv piedalījās Moldām, bija līdzīga eh, situācija ar komunistu partiju, tāpēc, eh, un tad, kad mēdī pameta telpu, tad sāks jālais darbs, un varam žurnālisti to pašas viņas līdzekļu pārstāvis sacīja, nu, ziniet, tā, Viņi tur tagad strīdās ar Eiropas parlamentu, nu, tā jau nu, nevarēs. Tā kā, jā, un to arī uztaustīja žurnālisti, viņiem ir līdz kaklam dažādi skandāli un sastapie cīņi, tad, ka viņi piedzīvo to, ka viņi arī, lūk, ar mums tagad cīnās, jā, par, par ko, par būtībā ne par ko, par kaut kādiem niekiem, nu, tas viņiem pašiem tikai nāk par sliktu, un, un žurnālisti, lūk, to savām acīm arī piedzīvoja, un to atspoguļos. Paldies, un ar to pašu sēdi galā, nākamā mūsu sanāksme notiks mājas sākumā, paldies, visu labu!